Ja, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen, die heute den Weg hierher gefunden haben. Liels paldies! Man prieks, ka visi jūs esat atraduši ceļu uz šo telpu. Ja nav nekāda iebilduma, tad uzskatīsim darba kārtību ir apstiprināta pašreizējā formā. Nonākam līdz ar to pie otrā darba kārtības punkta Nu, lūk, pastāstīšu jums, ka mums ir visas valodas pieejas, izņemot horvātu valodu, izņemot mal maltiešu un igauņu valodu vēl, kas nav pieejams. Tālāk. Pastāstīšu jums, ka paredzēts ir trialogs par Pajanotovas, pa, Pajanotovas ziņojumu. Tas būs 23. aprīlī. Tas norisinājās 23. aprīlī, kā jūs zināt. Un notiks arī vēl otrais trialogs jūnijā tālāk Nu, lūk, tāda ir situācija. Vēl viens paziņojums. Rīt 48 viesi ieradīsies pie mums. E, tos uzaicinās Dagmaroda Bērenta no Berlīnas. Tas notiks rīt. Un tad mēs rīt viņus vēlreiz sveiksim mūsu vidu. Šodien ir inabsentie. Nu, tā tad. Rīt, kā jūs zinat, notiks arī seminārs par no 12.30 līdz 15.30 PHS 5B1. Tātad 12.30. Un tad, nu, 3 stundas. Tātad 5B1. Tālāk protokols par sēdēm, kas notika 23. 24. janvārī, 25. 26. februārī, tos uzskatīsim par apstiprinātu un nākam līdz ar to pie 4. darba kārtības punkta. Un tas ir kolēģis Zenonī ziņojums. Un došu vārdu vispirms, protams, referentam Zenonī kungam. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Lielas paldies. Nu, lūk. Šeit sākam darbu pie ietekmes novērtējuma, vides novērtējuma, vides ietekmes novērtējuma direktīvas pārskatīšanu. Jūsu priekšā ir modificētā grozītā priekšlikuma aprises. Protams, ka šis priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs, un šī direktīva ir svarīga Eiropas Savienībā. Ir apmēram 200 projektu, kas tikuši iesniegti, kas saistīti, piemēram, ar atkritumiem, kodolenerģiju. enerģiju un tā tālāk un tā joprojām daudzām dažādām niansēm. Un tāpēc šeit vajadzētu iekļaut visa veida gan sabiedrisku, gan privātu projektu ikmas vidu novērtējumu. Protams, ir jāsaņem arī pilnvarojums no vietējās pašvaldības un pirms notiek šī projekta īstenošana jānotiek ietekmes uz vidu novērtējumu. Nu, tie ir procedurāli. Darbs sadalīts vairākos posmos. Uh, Un galvenais mērķis ir pārliecināties, ka tiek nodrošināta ilgspējība. Šeit ir divas lielas kategorijas. Tās ir iekļautas pirmajā pielikumā, kam tiek piemērots ietekmes novērtējums, tā piemēram, lūk, kodola reaktori, autoceļi un tā tālāk. Un tad ir otrs pielikums, kur paredzēta ietekmes novērtējuma projektiem, kur ietekme varbūt ir tāda tomēr mazāk, nu, kā piemēram, eh, karjeri un tā tālāk. Bet tāpat laikā tomēr direktīva tiek piemērota, nu, nepieciešamības gadījumos, atsevišķos gadījumos, atkarībā no skrīninga procedūra rezultātiem, procedūras rezultātiem. Un te, protams, tiek noteikts attiecīgo pušu saistības, arī atbilstīgās eh, iestādes, kas tad eh, kontrolē, un, protams, arī sabiedrības konsultācija process paredzēts. Kopš tiek piemērotas ietekmes uz vidu novērtējuma direktīva, uh, ir bijuši trīs tādi lieli grozi, tādi vidē, vidē mēro grozījumi. Vairāk tā saistībā ar to, ka mainīsies tīri grafiskā un dimensionālā uh, aina Eiropas Savienībā un ir bijuši vairākas lietas, kas izskatīts Eiropas kopienu tiesā. Nu, piemēram, šeit tika meklēts masā eh, saskaņošana ar dzīvotņu direktīvu. Nu, ja tagad skatāmies uz komisijas priekšlikumu, tad redzam, ka, lūk, šeit runājam par, arī par strīdus mehānismiem un tiesas nolēmumiem, ko esam saņēmuši no IKT. E Viens, vēl viena jauna politiska prioritāte, kā piemēram efektīva enerģijas izmantošana, klimata pārmaiņa apkarošana, bioloģiskā daudzveidība. Tās ir tādas nianses, kas arī iekļausies šeit. Tās tie ir jautājumi, kas attīstīšies laika gaitā. Nu, tālāk sākotnējās pārbaudas, jeb skrīninga procedūra. Uh, Eh, aptvērumu noteikšana. Tas arī šeit tiek minēts, piemēram, laika grafiks lēmumu pieņemšanai un procedūras vienkāršošana tāpat arī paredzēta. Nu, tad paskatīsimies tālāk uz tā saukto skrīninga, jeb sākotnējas pārbaudas procedūru. Nu, galvenais mērķis pārliecināties, vai otrā pielikumā paredzētās, eh, paredzētie projekti ir jāpakļauj ietekmes novērtojumu. Komisija šeit ir pievienojusi vēl vienu pielikumu 2A kurā paredzēts, ka operatoriem jāsniedz virkne specifisku informu datu atbilstīgajām iestādēm, atbildīgajām iestādēm, lai pārliecinātos, ka procedūra tiek uzsākta tikai tajās jomās, kad projektam var būt būtiska ietekme uz vidi, respektīvi nevis tajās jomās, kur tas tā nav pienākums sniegt specifisku un detalizētu informāciju, paredzēts, lai ietaupītu līdzekļu un naudu un izvairītos no liekas kavēšanās, kā arī izmaksām. Kas attiec uz atbildīgo iestādi un pieteikumu iesniedzēju mums skrīninga procedūras ietvaros, komisija ir paplašinājusi tā saukto atlases kritēriju kopumu. Tas no iekļaus trešajā pielikumā un paredz, ka trīs mēnešu laikā atbildīgai iestādēji ir jārīkojas, nevis sešu mēnešu laikā kā iepriekš, ja tas ir otrā pielikuma projekts un tiek pakļauts ietekmes novērtējuma procedūrai. Otrs punkts ir informācijas kvalitāte, kas tiek sniegta šai saistībai. Lai uzlabotu informācijas kvalitāti, tiek ieskļ, iekļauts obligāts aptvērumu nosacu, nos, noteicošais kritērijs, kas skatās uz to, cik detalizēta informācija ir nepieciešama ietekmes uz vidu novērtējumam. Atgādināšu, ka ietekme uz vidi un atskaitīšanās par šo jautājumu ir ļoti svarīgs dokuments, kā pamatā ir analīze, datu analīze, tā lai varētu piešķirt pilnvarojumu galu projektam. Un kompetentajai atbildīgai iestādē ir uz šo datu pamata ir jāspēj pieņemt lēmums, un tāpēc informācija, ko sniedz pie projekta iesniedzējs, ir jābūt gana detalizētai un kvalit kvalitatīvai. Nu, tā, piemēram, lūk, šis obligātais izvērtējums par iespējamām eh, saprātīgām alternatīvām, kam būtu mazāk ietekmi uz vidi. Tāpat arī ekspostu uzraudzības process Tie visi ir elementi, kas ļautu pārliecināties, vai nav projektam kaitīgi ietekmi uz vidi, un, protams, tad ir jābūt arī izvērtējošiem elementiem, piemēram, attiecībā uz bioloģijas, daudz, bioloģisko daudzveidību un tā tālāk tā joprojām. Vēl viena būtiska lieta šeit ir komisijas paredzētais laifa grafiks procedūrām. Uh, un vienkāršošanas centienu. Komisija noteikusi laika ietvaru konsultācijām ar sabiedrību, attiecīgam 36 dienas, bet pa, eh, atsevišķos gadījumos pagar, pagarinot to līdz 90 dienām. Un tad šie trīs mēneši, kas paredzēti pilnvarojumu piešķiršanai, ko var pagarināt līdz sešiem mēnešiem atsevišķos gadījumos, kā arī tāpat nepieciešamība veidot vienu koordinēšanas punktu, jeb tādu vienu pieturas aģentūru, uh, kas ļautu risināt ar ietekmi uz vidi saistītos jautājumus. Te tiek ņemts vērā prasības no citām direktīvām, kā piemēram emisiju direktīvas, dzīvotņu direktīvas, tad arī, tāpat arī strateģiskie apsvērumi. Nu, tālāk nonāku pie mana priekšlikuma, kas, protams, pamatojas uz komisijas dokumentu. Es uzskatu, ka ar šo pārskatīto versiju kvalitāte tiek uzlabēta, latiņa tiek pacelt augstāk un domāju, ka tas, protams, ir virs solis pareizajā virzienā. Esmu iesniedzis virkni grozījumu, ar kuriem cenšos spēcināt komisijas priekšlikumu, pievienojot atsevišķas detaļas, kas varbūt tad būtu mērķiecīgāks un efektīvāks. Tāpat laikā nekropļojot kopējo mērķu formulējumu. Nu, es domāju, galvenais ir šie 61 grozījumi, šī grupa grozījumu, uh, kur tiek runāts par sabiedrības iesaistīšanu, tās sabiedrības grupas iesaistīšanu, kuras skar šis konkrētais projekts. Te tiek runāts tāpat arī par uh, interešu konfliktiem un korekcijas pasākumiem, kā arī ekspostu eh, pārbaudi tajos gadījumos, ka tiek konstatēta negatīva ietekme uz vidi. Tālāk uzraudzības uh, un novērtējuma procedūra vienkāršošana, juridiskā noteiktība un pirmais uh, Pielikums turklāt savukārt iekļa, iekļaut arī tādas nekonvenciālas, neierastas gāzes kā slānekļa gāzi. Tālāk, ja runājam par sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos, tad mani interesēja tas, lai sabiedrības daļa tiktu iesaistīta visos lēmumu pieņemšanas procesu posmos, visā šai ķēdītē, tā kā tas paredzēts Orhusas konvencijā lai tad notiek gan skrīnings, gan uzraudzība, gan uh, dalībās lēma pieņemšanas gadījumā ir nepieciešams arī iespēja, nepieciešamies pēskīt arī juridisku strīdus un sūdzības. Lielākā mērā jāiesaista pašvaldības vietējie, vietējie iedzīvotāji. Es domāju, ka tādā veidā mēs panāk daudz mazāk juridisku prasību, tiesas procesu un tā tālāk. Otrais punkts. Mums ir jāie, jā, jārisina šī nopietnā problēma, kas saistīta ar interešu konfliktu. Itālijas gadījumā ļoti labi redzējām, ka neskatoties to, ka formāli tika nošķirt kompetentā iestāde no projekta izstrādātāja, it īpaši tad, ja šis izstrādātājs ir publiska valsts iestāde, tomēr ir tādi gadījumi, kad starp abiem dalībniekiem nu, ir pārlieka satuvināšanās un līdz ar to nevēlama uh, reakcija, kas ietekmē spriedumu objektivitāti. Es domāju, ka tāpēc jānodrošina kompetentās iestādes absolūta neatkarība no projekta izstrādātāja. Tālāk. Šie korekcijas pasākumi Ekspost monitoringa projektu gadījumā, kam nozīmīgi nelabēlīgi ietekma uz vidi, komisijas priekšlikums ir pamatots, bet tomēr ir bijuši problēmas saistībā ar vidi. Jo uz, un uzskatu, ka tajos gadījumos, kad pasākumi nav bijuši efektīvi, ir jābūt kaut kāda veida risinājumam problēmas gadījumā un projektu izstrādātājiem ir jāspēj veikt attiecīgi korektīvi pasākumi. Ceturtais punkts. Nepieciešamība vienkāršot vidas ziņojumu izstrādi un pārbaudi. Komisija vēlas pārliecināties, ka eksperti darbojas kvalitatīvi, un tāpēc ir ierosinājusi, ka šie eksperti tiek pakļaut akreditācijas sistēmai. Uh, ņemot vērā, cik praktiski ir grūti to nor norganizēt un cik daudz papildus izmaksas tas varētu razīt projektu izstrādātāji, mēs ierosinu tomēr šo sistēmu neizstrādāt. Respektīvi, vismaz paredzēt to, ka projekta iesniedzējiem nav jāsaķ šis izmaksas. Bet tāpat laikā, protams, ka var ekspertu vidū iesaistīt attiecīgus uh, akadēmisko apriņu pārstāvjus no attiecīgām profesijām un tā tālāk. Un es ierocinu ka šiem ekspertiem vajadzētu būt pilnībā neatkarīgiem un ar atbilstošu tehnisko kompetenci vidas jomā. Ja runājam par ietekmes novērtējumu, par struktūrām, kas šos ziņojumus pārbauda no kompetentās iestādes, e, šādai neatkarībai jābūt tālāk juridiskā noteiktība. Uh, Lai nodrošinātu nepieciešamu juridisko nopietnību, es domāju, ka saskaņā ar ANO konvenciju atbilstīgi jā, un Orhus konvenciju jā, jānosaka bioloģiskās daudzveidības uh, definīcija. Un es domāju, ka šeit mums ir skaidri un gaiši jānosaka atsaucas termiņi, uh, gan kompetentajām iestādēm, gan projektu ies, iesniedzējiem, tā lai tie projekti, kas ir uzsākti, bet nav pabeigti, tomēr joprojām tiktu pakļaut iekams novērtējumam, arī tagad jaunai direktīvai stājoties spēkā. Un procedūras vēlīna stadijas gadījumā arī ir jāparedz. Es uzskatu, ka ir iespējams e, šāda veida procedūras pabeigt saskaņā ar pašai spēkā esošajiem tiesību aktiem tālāk. Pirmajā pielikumā jāietver arī tādas nekonvenciālas gāzes kā slānekļa gāze. Un šeit, šajā savā secījumā es pamatojos uz Eiropas parlamenta nostāju, kas pausta tā 2012. gada 21. novembra rezolūcijā Sonika kunga ziņojumā par slānekļu gāzi un slānekļu eļļu un to iegūst radītu ietekmu uz vidu un tā saucamo piesardzības e, principu. Uh, Turklāt piekļņēja pirmie pielikuma vajadzētu iekļaut arī tā saucamos netradicionālos ogļūdeņu ražus lai attiecīgajiem izpētes un iegūst projektiem būtu sistemātiski jāveic ietekmes uz vidu novērtējums. Un vēl es, es iesniedzu virkni arī tādu, varbūt eh, netik ļoti svarīgu grozījumu, kas lielākoties saistīta ar to, ka mm, dalībvalstīm komisija atbilstīgi jāpalīdz jāsniedz atbalstoši dati, veidojot šo vienas pieturas aģentūru. Iedojot tātad tādu struktūru, kas būtu kā koordinējošs punkts starp visām tām iestādēm, kas var iesaistīties šādos procesos, ietekmes uz vidu novērtējumu sniegšanā dalību valstīm, ir jāizveido efektīvas sankcijas, soda mēri tajos gadījumos, kad, piemēram, dalību valstu tiesība akti tiek pārkāpti. Un turklāt šīm sankcijām jābūt gan efektīvām Tām eh, jāspēj, pār, tām jābūt gana demotivējošām un tāpat laikā samērīgām. Galvenais šeit ir tas, ka mums nepieciešams ilgspējīgs risinājums. Tā, lai varam izvairīties no tādas, tādas kā fragmentētas pieejas kuru gadījumā projekts tiek sadalīts dažādās atsevišķās daļās, lai kaut kādā veidā apietu ietekmes uz vidu novērtējumu direktīvu. Nu, tātad jau savā priekšlikumā es vēl tikai tā spēcinu komisijas direktīvu un uzskatu, ka domāju, ka būtu ļoti labi, ja šo direktīvu mēs varētu pieņemt strauji, efektīvi un varētu līdz ar to pāriet no vārdiem pie darbiem, tādā veidā apbruņojot Eiropas Savienību ar ļoti spēcīgu, jaunu, izšķirīgu, nozīmīgu instrumentu, kas ļautu stāties pretim šiem globāli svarīgiem izaicinājumiem, un projekti tiks skatīti, pamatojoties uz to resursu, izmantošanas efektivitāti, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un tā tālāk, un tāpēc patiešām ceru, ka pateicoties kolēģi ieguldījumam arī šajā komitejā un citur, domāju, ka jūlijā tad mums varbūt varētu izdoties šo ziņu ziņojumu pieņemt ar lielu vienprātību. Tiešām ar nepacietību gaidu arī diskusijas ar saviem kolēģiem un iespēju ar viņiem sastrādāties pie šī dokumenta. Strādājot, jā. Nu šķiet, ka ir tiešām svarīgi lai mēs ņemam vērā 21. gadsimta mēroga problēmas. Un šķiet, ka jūs tieši to esat darījis, iekļaujot šeit priekšlikumā arī Dagslāna nekļa gāzi. Komisija šī nav bijusi tik um, avangardiska. Nu, tagad sāksim debatas un vispirms izteikties Grostets skundze, kas aizstāja Gutjeras skundzi. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, patiešām Kristīna Gutjēreses kundze nevar piedalīties šās pēcpusdienas sēdē un lūdza, lai es uzstājos viņas vietā. To labprāt arī daru. Tātad šeit ir runa par kvalitatīvu uh, priekšlikumu, bet tomēr atsevišķi aspekti nav pilnībā ņemti vērā un tādēļ vajadzētu pievērsties tieši neatrisinātām problēmām. Šī direktīva ir šķietami īsa, bet tā ir ļoti gari pielikumi, kas skar lielāko daļu ekonomikas sektoru. Uh, tiek pārskatīta iepriekšējā direktīva pēc uh, veselās saprāta kritērijiem. Un uh, mēs varam arī pievērsties uh, dažiem aspektiem, kas jau gan ir atspoguļoti paskaidrojumu rakstā. Tātad pārāk liela birokrātija, nes, neviendabīgi kriteriji un pārāk garas procedūras. Uh, Tādēļ risinājums būtu drīzāk vienkāršot procedūras gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Administratīvās procedūras un atļauju izsniegšana kļūst ar vien sarežģītākas un uh, kļūst par uh, šķēršļi projektu īstenošanai. Administratīvās procedūras ir pārspīlētas un tādēļ būtu nepieciešams uh, noskaidrot, uz kur, kuriem projektiem būtu attiecināma ietekmes novērtēšana un kurus projekts varētu no šāda novērtējuma atbrīvot, ja ir ievērot izvirzītie kritēriji. Tāpat būtu jāstiprina iekšējais tirgus nosakot vienotas procedūras Eh, tāpat būtu jāvēršas pret tiesisko nenoteiktību, jo ne visos gadījumos tiek piemēroti vieni un tie paši kritēriji. Ir ievērojams atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Otrais punkts, ko uzsver Guķereses kundze, ir šāds. Ir jādomā par to, ka labāk aizsargāt kultūras mantojumu un vēsturiskos uh, kultūras centrus, iekļaujot direktīvā atsauci uz vizuālās ietekmes novērtējumu. Tas tiek darīts jau apvienotā karalistē, Francijā, Itālijā, Spānijā. Spānijā eh, šim principam ir ļoti liela nozīme, te īpaši piekrastu zonu aizsardzībā. Uh, ir jādomā par lauku un pilsētas eh, vides kultūras mantojumu saglabāšanu, un tad ir būtu jāizveido eh, kritēriju saraksts, kas dalību valstīm būtu jāņem vērā, veicot ietekmes novērtējumu, un šiem kritērijiem būtu jābūt spēkā visās dalību valstīs. Šis kritēriju saraksts būtu tāds kā ceļvedis dalību valstīm, un dotu vadlīnijas uh, to rīcībai. Šāda pieeja jau ir īstenota sastajā pāntā dzīvotņu direktīvā, un tas atvieglo izvērtējumu veikšanu. Un noslēgumā tāpat būtu jānošķir dalību valstu aizsargājumās teritorijas, kas ir noteiktas uh, saskaņā ar dzīvotņu direktīvu un tās zonas, kas ne, nav aizsargājumas zonas. Arī tas būtu jāņem vērā, veicot ietekmes novērtējumu. Tā domā Guķeres skundze. Ceru, ka esmu spējusi pilnībā izklāstīt Guķeres skundzes nostāju. Paldies! Paldies, Grostotes kundze! Un Uh, Kriton Arsenis. I would like to thank the reporter for very good. God. Pāvils Poks. Pāvils Poks, kurš arī pārstāv savu kolēģi. Vēlos pateikties uh, ziņojuma autoram par viņu veikto darbu. Ietekmes, vides ietekmes novērtējums ir svarīgs. Uh, Uh, lai noteiktu, kā tiks ietekmēta vide. Mēs apsveicam komisijas pieju uh, labot uh, tās nepilnības, kas ir pašreiz spēkā esošajā direktīvā, un lai mazinātu nekonsekvenci un dublēšanos. Um, Tāpat uh, tiek risināts tādas problēmas kā skrīninga procesa nepilnības. Ir uh, paredzēts, ka ir nepieciešams piedāvāt alternatīvas projektiem. Tas varētu novest pie turpmākas nevajadzīgas tiesvedības un varētu radīt negatīvu ietekmi uz vidi. Uh, Tāpat uh, galīgie lēmumi būs jāpamato. Ietekme uz vidi, klimatu pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību tiks izvērtēta no vides uh, aizsardzības viedokļa. Uh, Mēs um, atbalstam uh, to, ka sabiedrība tiks iesaistīta lēmumu pieņemšanas uh, procesā atsevišķos gadījumos saskaņā ar Orhusas konvenciju. Mēs uzskatām, ka sabiedrība būtu jāiesaista visās uh, lēmumu pro, uh, pieņemšanas procesa stadijās. Tāpat, uh, ja tiek uh, konstatēts neva, nelabvēlīga ietekme uz vidi, tad ir jāveic efektīvi kompensācijas un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi. Uh, direktīvā ir paredzēts 3. un 4. punktā direk, uh, atkāpes. Mēs uzskatām, ka šajā gadījumā komisijai būtu jāpiešķir lielāka loma lēmumu pieņemšanā par uh, izņēmuma um, piešķiršanu. Mēs ierosinām sastajā Uh, pantā paredzēt uh, portāla izveidi katrā dalību valstī, kas būtu publiski pieejams saskaņā ar se, uh, septītā panta noteikumiem. Paldies Poka kungam un tagad. Merci, monsieur le président. Paldies, saka Belie kundze. Vispirms vēlējos pateikties Zanonī kungam, mūsu galvenajam referentam, par sadarbību, ko viņš īstenoja eh, strādājot pie direktīvas pārskatīšanas. Un vēlos arī pateikties uh, par uh, viņa ierosinātajiem grozījumiem, kuri iet pareizajā virzienā un varu apgalvot, ka ekoloģistu vai zaļo grupa šos grozījumus ir gatava atbalstīt. Pārskatot direktīvu par vides ietekmes novērtējumu, ir um, pamatots pastiprināt pašreizējo sistēmu sistēmu, lai no vienas puses jau varētu prognozēt, kāda būs prode, projektu ietekme uz vidi, lai šo ietekmi mazinātu vai pat uh, novērstu, vai arī sliktākā gadījumā varētu paredzēt kompensācijas pasākumus. Un tāpat, lai varētu izvēlēties tādus projektus, kuriem ir pēc iespējas mazāka ietekme uz vidi. Un Um, manuprāt, arī tas ir uh, šo priekšlikumu galvenais mērķis, tātad pastiprināt vīdes prasības saskaņojot vai iekļaujot vides uh, aizsardzības mērķus visās uh, citās mūsu īstenotajās politikās. Un tas sasaucas arī ar likumdošanas aktiem, ko esam pieņēmuši mūsu sasaukuma laikā, piemēram, cīņā pret uh, bioloģiskās daudzveidības noplicināšanu, cīņā pret klimatu pārmaiņām vai arī ziņojums, ko mēs uh, pieņēmām pagājušajā gadā, proti par ūdens resursu aizsardzību un saglabāšanu. Tātad es vēlētos pievērsties septiņiem punktiem, kuri mūsu eh, prāt nedrīkstētu būt vājināti šajā priekšlikumā. Mēs mūs ļoti interesē tas, uh, lai tiktu ņemts vērā ietekme uz bioloģisko daudzveitību un klimatu, bet arī tādi aspekti kā ietekme uz zemes augsnes kvalitāti. Un mums ir nepieciešama arī visaptverošāka pieeja, kas nebūtu sadalīta pa atsevišķiem sektoriem, kā tas diemžēl tagad ir. Uh, Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir, lai eksperti būtu neatkarīgi, tas varētu garantēt uzticamu uh, ietekmes novērtējumu un novērstu jebkādus interešu konfliktus. Un mēs ierosinām, uh, ja viest vai nu no Eiropas līmeņa vai nacionālā līmeņa akreditācijas procesu, kas attiec tiktu attiecināts uz organizācijām, kas veic uh, ietekmes novērtējumu. Tas palīdzētu garantēt ekspertīžu neatkarību. Tāpat uh, ņemot vērā jaunos darbības veidus, mēs atbalstam pirmā pielikuma pārskatīšanu, ņemot vērā arī uh, slānekļa gāzes potenciālo ieguvi, bet tai pašā laikā mēs nevēlamies sašaurināt ietekmes uz augsni novērtējumu. Un, To gribam īpaši attiecināt arī gan uz slānekļa gāzes, gan naftas krājumu meklēšanu un uz citiem energoresursiem. Tāpat mēs atbalstam arī priekšlikumu, uh, proti uh, referents ierosina noteikti precīzākas prasības attiecībā uz projektu alternatīvu piedāvāšanu, un uh, tas ļautu izvēlēties tādu variantu, kas atstāja vismazāko ietekmi uz vidi. Uh, Tāpat ir jānodrošina sabiedrības piedalīšanās un piekļuve tiesām. Runājot par procedūru pagarināšanos, eh, var arī teikt, ja procedūra notiek atklātā veidā, maksimāli iesaistot pilsoņus un sabiedrību, tad ir mazāk konfliktu, mazāk strīdu, un tas rada arī uh, lielāku tiesisko paļāvību un nodrošina to, ka projektā tiek ņemti vērā visi noteikumi un tiesiskās normas. Tālāk runājot par to, ka ir nepieciešams stiprināt ietekmes novērtējumu, uh, aktīvāk iesaistīt uh, sabiedrību šai procesā. Mēs uzskatām arī, ka ir uh, strīdu gadījumā nepieciešams uh, paredzēt iespēju apturēt projekta īstenošanu, kamēr nav veikts vides ietekmes novērtējums. Jāsaka, ka patiesībā tas ir pirmais etaps uh, šādu ietekmes novērtējumu veikšana, pirmais etaps projekta īstenošanā, tas palīdz pieņemt lēmumu par šā projekta tālāko virzību, nodrošināt to, ka šis projekts ir pieņemams sabiedrībai, un tas arī mums uh, palīdz virzīties uz ilgtspējīgas attīstības modeļa, labāk ņemot vērā vides aizsardzības aspektus, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Paldies! Un tagad uh, dod vārdu Stevensona kungam. The ECR welcomes the Commission's ECR grupa atbalsta komisijas centienus veicināt šos procesus, samazināt uh, Eh, nepieciešamu samazināt uh, projektu ietekmes uz vidu novērtējumu sekas, un mēs atbalstam arī šī ziņojuma idejas. Un tomēr ECR politiskā grupa uzskata, ka vairāk vajadzētu darīt, lai veicinātu līdzsvaru sasniegšanu starp uh, attīstītāju centieniem un vidas aizsardzību. Praktiski tomēr daudz no projektiem, diemžēl, neatbilst ietekmes seku uz vidi novērtējumam, un eh, tas netiek pietiekami apzināts eh, plānošanas procesā un pēc tam sagādā juridiskas grūtības. Un tomēr daudz no ierosinātajiem projektiem vidē neko labu nesniedz. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valstu elastība būtu pietiekami saglabāta vēl jau vairāk šīs ekonomiskās krīzes apstākļos jebkuras eh, attīstības sekas ir jāsastata pret eh, vietējās vidas prasībām, un mēs iestājāmies par augstiem vidas standartiem Eiropas Savienībā. Un tomēr direktīva nedrīkst ierobežot vietējo varas iestāžu iespējas ietekmēt projektu attīstību vai noraidīšanu. Lielākā daļa ECR bāžu ir saistīta ar tā saucamās vienas pieturas aģentūras izveidot, izveidošanu, kā arī ar obligāto aptvērumu ideju. ECR atbalsta referenta ideju ievies tehniski kompetenci jēdzienu un arī to, ka obligātai akreditācijai noteikti zināmās dalību valstīs un zināmiem attīstītājiem būs problēmas. Arī E, vairāku attīstītāju centieni izvairīties no ietekmes uz vidu novērtējumu, e, vajadzētu izvairīties no negatīvas ietekmes uz vidi. Tāpēc mēs iestājāmies par tādas, mēs atbalstam tādu ideju, lai vietējām varas iestādēm būtu iespēja saņemt neatkarīga novēru, novērtētāja ekspertīzi, par ko maksātu pats attīstītājs. Svarīgi ir savietot kopā arī dažādu ekspertu novērtējumu ietekmes uz vidi galīgajā rezolūcijā. Šis ir ārkārtīgi komplekss dokuments, eh, kurā ir daudz neskaidru jēdzienu. Un eh, jo neprecīzāk ir Eiropas Savienības likumdošana, jo grūtāk ir vienoties par juridisku noteiktību. Prieksēdētājs, paldies! Nākošais eh, Šimanska kungs, lūdzu. Simonska kungs, labo priekšsēdētājs. Zaproponowanie, zaproponowanie rozwiązań e, w załączniku <clears throat> na temat. Paldies! Tas, ka mēs vēlamies eh, izvirzīt kritērijas ietekmes uz vidi novērtējumam un esam šādas kritērijas atrunājuši pielikumos, ir pārspīlējums. Jau pagājušā gada novembrī mēs vienojāmies par to, ka parlaments vēlas redzēt eh, papildus zinātniskos datus par eh, slānekļa gāzi. Un es nedomāju, ka šie kritēriji šajā procesā varētu būt liels šķērslis, jo mūsu centieni tomēr ir pozitīvi. Ietekmes uz vidi novērtējums nedrīkst kļūt par šķērsli slānekļa gāzes izpētēju un ieguvēju. Pie tām nav būtisks atšķirības starp ietekmes uz vidi, kāda ir tradicionālai naftas un gāzes ieguvas metodē salīdzinot ar slānekļa gāzes ieguvi. Jau pagājušā gada beigās parlaments savā rezolūcijā apstiprināja un vienojās par to, ka nav nekādas īpašas jēgas un pamatojuma, lai slānekļa gāzes ieguvēja tiktu piemērot īpaši kritēriji. Slānekļa gāzes ieguvēji, protams, ir jānotiek saskaņā ar striktiem kritērijiem, un tomēr te nedrīkst tikt izvirzītas šķēršļi. Visam ir jānotiek saskaņā ar vidas aizsardzības noteikumiem. Un tomēr šajā dokumentā mums vajadzētu būt pēc iespējas precīzākiem un niansētākiem. Uh, jo mēs nerunājam tikai un vienīgi par ietekmi uz vidi, mēs runājam arī par Eiropas Savienības energo pašpietiekamību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Zeberkungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispārīgos vilcienos runājot, es uzskatu, ka priekšlikums ir atbalstāms bet eh, vēlētos parunāt par diviem atsevišķiem momentiem. Pirmais eh, - dienas pieturs aģentūra. Ja dalību valstīm tiks uzlikts par pienākumu izveidot šādas vienas pieturas aģentūru, tad, eh, piemēram, federālās zemēs mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai nebūtu tā, ka mēs uzspiežam federālajām zemēm izveidot jaunu struktūru. Uh, Struktūras jau eksistē, bet šobrīd varbūt tā ir starp ministra, ministeriāls sadarbības līmenī. Tā tad mums ir jābūt uzmanīgiem. Otrs. Problēmas varētu rasties, ja mēs vēlamies runāt arī par stratēģisko vi, ietekmes uz vidi direktīvu. Nākamais trešais pants un pielikumi. Mēs vēlamies, lai jaunais direktīvas teksts ņemtu vērā varbūt jaunus vidas izaicinājumus, bet vai nebūs tā, ka dažādās dalību valstīs teksts tiks interpretēts dar dažādi? Piemēram, ekosistēma standarti, vai tad mums ir skaidrs, ko tas nozīmē? Es uzskatu, ka direktīvā definīcijām ir jābūt daudz, daudz precīzākām. piemēram, Maltā un Somijā ekosistēmas definīcija varētu būt atšķirīga. Un tagad par ceturto pantu. Jūs runājat par e, tādiem projektiem, kuriem netiktu piemērots ietekmes uz vidi novērtējums. Un e, ir svarīgi svarīgi eh, runāt arī par procedūru, jo mēs eh, projekta gaitā, iet, ja piemēram projekta gaitā ietekmes uz vidu novērtējums ir pozitīvs un par to maksā pats attīstītājs, tad kā ir jau pēc projekta pabeigšanas, vai tad būs eh, varas iestādes, kuras maksās par ietekmes uz vidu novem, novērtējām. Visbeidzot par piekto pantu, par eh, aptvērumu. Varbūt, ka vajadzētu padomāt par to, vai mums vajadzētu eh, runāt par obligātu procedūru vai nē. Un eh, pēc tam mēs varētu nonākt pie šādas sistēmas obligātas ieviešanas Lielākajai daļai iestāžu būs jāizveido ietekmes uz vidi novērtējums, bet katrā dalība valstī ir eksperti, ir eksperta komandas, un ja mēs vēlamies izveidot un obligāti uzspies dalību valstīm sistēmu, saskaņā ar kuru šie eksperti būs jāsertificē, es nezinu, vai tā ir laba doma. Astotais pāns. par konkrētiem kritērijiem, kurus atbildīgās iestādes varētu izmantot projekts novērtējot. Var izveidoties situācija, kad, piemēram, iestāde apgalvo, ka projekts varētu būt bīstams no vidas viedokļa raugoties, un tomēr šim projektam tiek dota zaļā gaisma. Tad no juridiskā viedokļa raugoties būtu labi, ja mēs izstrādātu konkrētus kritērijus, tā kā tas parādās 11. pantā kā tas jau bija iepriekšējās direktīvas tekstā. Un tagad par laika grafikiem. Astotajā pantā runiet par trīs mēnešiem, bet eh, padomāsim par milzīgiem projektiem, kaut vai jaunais Berlīnas lidostas projekts. Šie projekti ir milzīgi, un diez vai pa trīs mēnešiem ietekmes uz vidu novērtējumu varēs sagatavot. Varbūt, ka mēs varam no šīs trīs eh, mēnešu prasības varētu atteikties direktīvas tekstā un dot brīvāku vaļu dalību valstīm saskaņā ar tām prasībām, protams, ko mēs izvirzam vidē. Prieksēdētājs, paldies, komisijas pārstāvis, došu vārdu jums, lūdzu. Good afternoon. Jauka pēcpusdiena visiem, un eh, es vēlētos pateikties priekšsēdētāj kungs, ka dodat vārdu komisijai. Mums ir ārkārtīgi liels prieks un gods, un vēlēt par to, ka esam uzaicināti šajās debatēs, un vēlētos pateikties Zanonī kungam par ļoti labi sagatavoto un niansēto ziņojumu. Vēl bez tam komisija ir pārliecināta, ka lielos vilcienos eh, tas atbalsta komisijas sākotnējo ideju un no komisijas viedokļa raugoties tas būtu pozitīvi vērtējams. Šeit izskanējušajos komentāros sadzirdēju, un arī citi deputāti to teica, ka daudzos punktos eh, deputāti atbalsta komisijas priekšlikumu. Protams, ir vairāk aspektu, kurus mums vēl sīkāk būs jādiskutē, bet tas ir neatņemams demokrātiskā procesa elements. Vēlētos uzsvert arī to, ka lielākā daļa no iesaistītajām pusēm, kuras esam apklaušinājuši, ir uzsvēruši to, ka direktīva 2011.92 ir jāmodernizē. Un arī pēdējo 25 gadu laikā daudz kas ir mainījies, mēs esam mācījušies un to esam vēlējušies iekļaut jaunajā direktīvas tekstā. Mēs esam veikuši plašu sabiedrības eh, viedokļu apzināšanu un eh, kā rezultāts ir tāds, ka mums ir jāizvairās no pagātnē pieļautajām kļūdām, vienlaicīgi izvēlējot, izvērtējot eh, tās izmaiņas un izaicinājums, kas šobrīd apgrūtina mūsu vidi un arī sociāla-ekonomiskās izmaiņas. Mazliet vēlāk vēl pie tā atgriezīšos. Mums ir jāņem vērā arī uh, precedenta tiesību aspekts, ko ir pieņēmusi Eiropas kopiena tiesa pēdējos gados. Komisijas priekšlikumu izvērtējot vēlētos atgādināt divus būtiskākos mērķus, kurus eh, paturējām prātā šis, šo direktīvu pārakstot. Vispirmām kārtām ietekmes uz vidi novērtējumu kvalitāte. Tas izskanēja komentāros. Kvalitātes saglabāt ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu ne tikai vidas aizsardzību, bet arī vidas likumdošanas īstenošanu. Bez tam tas ir svarīgi arī no tāda viedokļa raugoties, ka īsti adekvāti īstenojot vidas aizsardzības likumdošanu, mums varētu izdoties sakārtot arī vairākus socioekonomiskus aspektus. Un visbeidzot, lai ietekmes uz vidi novērtējumu īstenošana būtu daudz efektīvāka. Un arī to izteica vairāki deputāti. Uzklausot dalību valstu idejas padomē, komisija uzskata, ka daudz no šiem mērķiem jau ir tikuši atrunāti jaunajā teksta redakcijā. Un Marta vides padomē tika runāts par šiem jautājumiem. Kā jau iepriekš teicu, daudzas iesaistītās puses ir viensprāts, ka komisijas priekšlikums būtu atbalstāms. Mēs uzskatām, ka divi manis tikko pieminētie mērķi, kuri bija galvenie direktīvas izveidošanā, varētu uzlabot direktīvas īstenošanas efektivitāti un noteikti veicinās arī vienotu un vienādu spēles noteikumu uh, iz, eh, nodrošināšanu visiem. Un trešais tā tad būtu direktīvas īstenošanas efektivitātes uzlabošana. Esmu uzmanīgi izlasījusi Zanonī kunga ziņojumu, un komisija ir sagrupējusi visus iesniegtos grozējumus trīs kategorijās, un īsumā vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu grupējuma ideju. Pirmām kārtām kategorija, saskaņā ar kuru ir nepieciešams eh, stiprināt un uzlabot mūsu priekšlikumu, lai īstenot mūsu izvirzītos mērķus. Vēlētos vēlreiz atgādināt, piemēram, 20. grozējumu, kurā runa iet par ietekmes uz vidi novērtējumu ideju. Tas parādās arī 40. grozējumā, kurā runa iet par to, ka uh, ietekmes uz vidi monitoringa rezultātiem būtu jātiek publiskotiem. Mēs runājam arī par alternatīvu izvērtiešanu, par publikas iesaistīšanu un informēšanu. Mēs runājam arī par to, ka pēc tiek grozīta direktīvā 2011.92. Otra kategorija, kurā esam sakopojuši grozījums, ir tāda, ka e, mēs vēlamies ideja šajos grozījumos būtu atbalstām, bet teksta redakcija varētu vēl mazliet palabot. Piemēram, 29. līdz 32. grozījumam runā par ekspertu certifikāciju. To vēl varam diskutēt. Vēlētos uzsvērt, ko tad komisija savā ietekmes novērtējumā ir atspoguļojusi. Daudzās dalību valstīs šāda certifikācijas sistēma jau pastāv, un tas ir izrādījies kvalitāti nodrošinos mehānisms. Vēl bez tam e, kvalitātes kontrola šobrīd ir ārkārtīgi svarīga, un mūsu priekšlikumā esam uzsvēruši to, ka mehānismu izvēle un tas etaps, kurā brīdī šis mehānisms tiks palaists, ir dalību valstu kompetencē. Tātad, e, kā dalību valsts šo mehānismu izmantos, būs viņu lemšanai. Tāpēc esam gatavi tālāk diskutēt par to, kurš un kāds būtu šis vislabākais mehānisms. Vienlaicīgi mēs nedrīkstam aizmirst to, ka pēc patreiz spēkā esošā direktīva pietiekami efektīvi nedarbojās, un tas ir tieši kvalitātes kontrolas nepilnības. Uzklausot šos komentārus, tas daudzos arī izskanēja. Komentāros izskanēja arī to cilvēku, kur izskata vides ziņojumu rezultātus neatkarība. Un visbeidzot, ietekmes uz vidi novērtējumā vajadzētu iesaistīt arī sabiedrību. Mēs uzskatām, ka mūsu priekšlikums, un esam pārliecināti un zinām, ka tas uh, ir saskaņā ar Orhūsas konvenciju, proti sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā un eh, vairāk ļaut ietekmēt arī vides lēmumus. Un kā mēs zinām, Eiropas Savienība ir apstiprinājusi šo konvenciju. Vēlētos jums atgādināt, ka patreizējā direktīvas tekstā jau ir paredzēta gan sabiedrības, gan arī citu iesaistīto pušu adekvāta iesaista, piemēram, reģionālo un pašvaldības iestāžu aktivitātes. Un mēs vēlētos vēl vairāk palielināt iespēju sabiedrībai piedalīties ietekmes uz vidu novērtējumā un lēmumu pieņemšanā un eh, minimālajam laikam ietekmes uz vidu novērtējumam vajadzētu tomēr tikt atrunātam. Šobrīd tā nav, un raugoties uz dalību valstīs notiekošo ir skaidri redzams, ka ir ļoti mazs laiks, kas tiek atvēlēts sabiedrībai šādu projektu izskatīšanā, un tāpēc mēs vēlētos uh, nodrošināt un arī atrunāt, lai visiem būtu iespējams sniegt savas domas un idejas, un tam tiktu atvēlēts adekvāts laiks. Un tomēr ir tāda grozījuma, un šeit vēlētos pieminēt 22 kurā runa iet par sabiedrības iesaistīšanos skrīninga procesā. Un ir arī vairāk citi grozījumi, kur runā par sabiedrības iesaistīšanu pirms, fāze, pirms attīstīšanas fāzē. Nezinām, kā to visu savērt kopā ar ietekmes uz vidi novērtējumu. Komisija neuzskata, ka tas eh, radīs lielāku drošību un ļaus efektīvāk īstenot vides likumdošanu. Pie tām tas varētu negatīvi ietekmēt arī uh, projektu ekonomiskos skaitļus. Jaunais punkts par e, saistīto rīcību, runiet par tādiem projektiem, kuriem ir būtiskas blakus parādības. No komisijas puses vēlētos pateikt, ka mēs e, vispārīgos vilcienos runājot esam pozitīvi noskaņoti Mm, attiecībā uz šādu ideju, un tomēr vajadzētu visiem iespējamiem līdzekļiem izvairīties no papildus administratīvā sloga. Un tagad trešā grozējuma kategorija. Šie grozējumi ir pilnībā ārpus komisijas mandāta, nevaram tos atbalstīt un vēlētos īsumā argumentēt, kāpēc. Piemēram, grozījums, kurā Tas ir 13. kurā runa iet par bioloģiskās daudzveidības definīciju. Uzskatām, ka arī no juridiskās skaidrības viedokļa bioloģiskās daudzveidības definīcija ir bioloģiskās daudzveidības konvencijā. Eiropas Savienība un tās dalību valsts to ir ratificējusi, un tāpēc eh, tā būtu duplikācija, tā būtu dubultošanās, ja šajā direktīvā mēs vēlreiz ko tādu rakstītu. Nākamais, eh, lai atkāpes laika grafikā būtu tikai izņēmuma kārtā. Saskaņā ar Orhusas konvenciju, kā jau to pieminēju, eh, runa iet par 45 dienām, kas būtu atvēlēts šādai rīcībai. Neskatoties uz to, mēs savā priekšlikumā vēlējāmies dot dalību valstīm lielāku rīcības brīvību, balstoties eh, tieši uz to, cik liels ir attīstības projekts. Noteikti mēs visi izprotam, ka ir jāņem vērā projekta lielums, sagatavojot ietekmes uz vidi novērtējumu. Ja projekts ir ārkārtīgi sarežģīts un daudzšķautņains, tad komisija uzskata dalību valstī vajadzētu būt iespējai piemērot izņēmumu Vienlaicīgi vēlētos piebilst, ka šādai izņēmumu piemērošanai ir jātiek argumentētai. Tāpēc ierosinājām trīs mēnešus. Un visbeidzot, vēlētos eh, pieminēt eh, slānekļa gāzi. Daudz no deputātiem to jau pieminēja. Komisija piekrīt, slānekļa gāze ir politiski karsts temats un kļūst arvien aktuālāks arī Eiropas debatēs. Šim jautājumam ir ļoti daudz dažādu zemūdens akmeņu, un pirms mēs pieņemam jau kādu lēmumu, vēlamies, lai Eiropas eh, Savienības institūciju juridiskie dienesti nestu savu verdiktu. Un eh, esam jau paredzējuši, ka tiks izstrādāts rīcības plāns attiecībā uz slānekļa gāzi. Komisija, pārskatot šo direktīvu, gaidīja slānekļa gāzes rīcības plāna rezultātu. Tāpēc mēs šajā pielikumā viens un divi uzsvērām to, cik ārkārtīgi dārgi ir slānekļa gāzes ietekme, un vienlaicīgi to brīdi komisija vēl nebija sagatavojusi savu rīcības plānu, kas attiektos uz visiem slānekļa gāzes projektiem. Vēlētos uzsvērt, ka Jau pirmajā pielikumā šobrīd mēs runājam par slānekļa gāzes ieguvu, kaut arī tā vēl ir e, apjomos ierobežota. Tātad komisija vēlētos redzēt, kāds būs ietekmes no seku novērtējuma rezultāts, un ka tas būs zināms, pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Tomēr tika ierosināt arī kvalitatīvi uzlabojumi. Ska... Viss šis aptvērums un monitorings un citi. To... Un tas, protams, viss arī attiec tieši uz slānekļa gāzi. So if those the parliament... Un tāpēc, ja parlaments un padomu savās diskusijās lemtu tomēr par šī jautājuma ieslēgšanu, nu viņiem būs par to jāspriež. Uh, Mēs tad attiecīgi to ņemsim vērā, un mēs arī no savas puses esam gatavi sniegt vairāk informācijas, esam gatavi tad pie jums atgriezties un atgriezties arī pie šī svarīgā jautājuma. Un tāpēc gribu vēlreiz teikt paldies referentam un teikt, ka komisija, protams, ir gatava ar jums kopā spriest par šiem grozījumiem, tiem grozījumiem, kas vērst uz šī priekšlikuma kvalitātes uzlabošanu, uzlabošanu vienlaicīgi, protams, ņemot vērā komisijas priekšlikumā minētos sākotnējos mērķus. Paldies! Paldies! Nu, un tagad noslēgumā došu vārdu referentam vēl vienreiz. Zanonī, kungs, lūdzu! Presidente, ho ascoltato con molto interesse gli interventi di tutti i colleghi. Lielas paldies priekšsādātāji. Klausījos kolēģus ļoti uzmanīgi. Lielas paldies par viņu ierosinājumiem un idejām. Nu, redzēsim, kāda tad būs visi šie grozījumi ko viņi tad man iesniegs un kā tie atspoguļos visus tos viņu e, izteikumos pieminētos punktus. Nu, un tad varbūt nu, tomēr ļaujiet nu, man izteikt vienu tādu vispārīgu raksturu komentāru un teikt, ka mēs šeit runājam par direktīvu, ar ko tiek noteikts ietekmes uz vidu novērtējums projektiem. Ir ja īpaši pirmo pāntu gribu jums atsaukt atmiņā Jo šie projekti, protams, var iest 10 un 20 gadus, un, un projekts, protams, var pastāvēt ārkārtīgi ilgi. Arī šis izstrādes gala produkts, un tas ir jāņem vērā, jāņem vērā nākotnes pauģu vajadzības. Un mums ir zināmas bāžas par vietējo varas iestāžu un projektu izstrādātāju interesēm, kā arī visiem šiem laika grafikiem, kas tiek paredzēts saistībā ar projektiem, arī to izmaksām. Tāpēc es domāju, ka ir vērts, ka mēs piedomājam tā rūpīgāk pie šīs situācijas jau pašā sākumā, jau šobrīd. Jo, ja mēs būsim piesardzīgi šajā sākotnējā posmā, iespējams, ka aiztaupīsim sev gan laiku, gan pūles, gan arī līdzekļus vēlākā laika posmā. Ļoti bieži gadās tā, ka mēs sasteidzam notikumus, metamies ar galvu kaut kur iekšā, neapspriežam visu pietiekami ilgi. Īpaši, piemēram, par pašvaldībām tā tas nereti notiek. Vēsture mums tur labi parāda. Un šī mācība ir jāmācās, ja mēs sākumā nomēram septiņreiz un tad vienreiz nogriežam, tad daudz labāk viss sanāk prātīgāk skatīties uz šiem ilgtermiņu projektiem šādā veidā. Tas, piemēram, attiecas arī uz milzīgiem plašiem infrastruktūru darbiem, projektiem, valsts projektiem tā tālāk. Jo mūsu pienākums taču galu galā ir uzraudzīt to, kā tiek tērēt nodokļu maksātāju naudu. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. mājas 2012. dienā. Un grozījums izskatīsim komitejā 19. un 20. jūnijā balsošana notiks 10. jūlijā NV. Plenāra sēdē tad tālāk ziņojums tiks nodots kādā datumā, kas vēl nav noteikts. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Un tālāk nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir piektais. Un te runājam par Lūk, eh, degvielas kvalitātes direktīva došu vārdu uzreiz Korinai Lepāžai. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums par aktīviem energoresursiem ir ļoti delikāts. Un te ir jāsaka ļoti daudz interesētās puses, jāsaka, eh, nu, jāsaka, viņi diezgan liels pretruns pastāv, pastāv abu pusē. Visi šie atjaunojumie energoresursi, protams, paredz 20% mērķi patēriņā līdz 2020. un 10%, protams, tas 10% atsots uz transporta jomu. Un ja runājam par transportu jūram, tad nerunam par šiem biodegvielas ieguldījumiem tik precīzi kā šeit, ja no paša sākuma. Mērķis tātad ir samazināt emisijas siltumnīca efektu izraisošām gāzēm, un tas, lūk, paredzams atjaunojumu energoresursu direktīvā. Tāpat laikā šeit ir saistība arī ar direktīvu par degvielas kvalitāti. Un tātad, lūk, šie divi dokumenti ir tie dokumenti, kas mums jāņem vērā, uz kur pamat mums jāstrādā, un tāpēc arī izstrādāja savu ziņojumu, pamatojoties tiem, un lūk, arī te priecājos, ka ir komisijas pārstāvis Vidāls kadrs, tāpat arī ir šeit, kas ir no rūpniecības komitejas un kas sako šiem, ja šiem jautājumiem un arī mūsu darbam, gan uz citiem pamatiem, bet mums, protams, nepieciešams rast vienošanos. Mīļie kolēģi, galvenais mērķis samazināt siltumnīca efektu izraucošo gāzu emisijas. Direktīvā, par ko tika nobalsos 2011. gadā, parlaments skaidri un garš pauda vēlmi ņemt vērā šo iepriek, šo iluk, jeb netiešās izmaiņas zemes izmantojumā un to ietekmi uz degvielu. Nu, toreiz palikām pie šī elementa, tālāk negājām pēc sarunām ar padomi. Tika dots mandāts uh, izstrā, komisijai izstrādāt metodoloģiju, kur tiktu šis faktors ņemts vērā. Nu, metodoloģija tika izstrādāta, Un tā tad, lūk, tiek likt arī mums šobrīd piekš, priekšā. IFPRI pētījums. Nu, lūk, te runājam par šo netiešā zemes izmantojuma izmaiņu faktoru, kas tiek ņemts vērā. Modelis parāda dažādas um, scenārijus, bet visi pētījumi liecina par to, ka šāda veida faktors pastāv gan attiecībā uz izvēlēm, gan tā tālāk. Un Eiropa, jāsaka, nav vienīgā, kas interesējas par šo faktoru. To pašu dara arī ASV, un arī viņi, e, lūk, to ņem vērā, izstrādājot savus tiesību aktus, piemēram, Kalifornijā e, un tā tālāk. Un šis faktors, sauksim to par ilūci, ir ārkārtīgi svarīgs arī arī etanola ražošanas gadījumā. Nu tā tad ja vēlamies tādu veidot godīgu politiku un tiesību aktus, atceroties arī mūsu mērķi par siltumnīca efektu gāzu samazināšanu, tad mums jāņem vērā šis faktors. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, to nevar noliegt. Otrs elements ir tas, un domāju, ka te būsim visi viensprāts, nevaram veidot tādu ilglaicīgu politiku, kurā uh, ir, izvēle, ir jāizdara izvēle starp eh, to, vai nu tev ir degviela, ar ko braukt, vai tev ir ēdam, ēdam pārtika. Tā nevar darīt. Šāda veida izvēle nedrīkst tikt radīta. Tā nav ilglaicīga, tā nevar pastāvēt. Jo tā, tā rezultātā radīsies ietekme tad uz pārtikas cenām, ja lūk, mm, biodegvielas mm, ieguldījums būs pārāk liels Un arī ANO pārstāvi šajā ziņā ir izteikušies. Šuters, šuterkungs grasās sagatavot dokumentu, kurā viņš runā par to, cik ārkārtīgi liela loma būs šāda veida lēmumiem. Komisija likus mums priekš, priekšā priekšlikumu, kur tā ierosina uh, noteikti biodegvielas ieguldījumu līdz 5%. Pirmās paudzes eh, biodegvielas kontekstā. Tātad tā ir tā biodegviela, kas tiek eh, ražot, izmantojot eh, pārtikas audzēšanā, iz, pārtikas audzēšanas kultūras. Uh, Nu, mūsu, mūsu ideja gan jāsaka ir mazliet citāda. Mēs vēlamies noteikt gan šos griestus, bet ne tādā diskriminējošā veidā, un tāpēc es ierosinu jums ņemt vērā tās emisijas, kas, piemēram, saistīts ar šo faktoru, eh, to darīt arī aprēķinos, kad lēšam to, eh, cik daudz eh, siltumnīca efekta radošās gāzes rodas šo Biodegvielu izmantošanas rezultātā tāpat. Tas nozīmē, ka varēsim dot skaidru virzību, dosim skaidru ideju par to, kurā virzienā vēlamies doties, ka tas nebūs tāds kaut kāds standarta gadījums, kas tiek piemērots varbūt ir leģitīmā veidā, bet kas, manuprāt, tomēr būtu daudz sarežģītāks. Un to ne, tam nav īsti pamatojuma. Mēs vēlamies ņemt vērā turklāt arī tās investīcijas, kas jau ir tikušas veiktas, jo mums jādomā ne tikai par emisiju samazināšanu, mums jādomā ne tikai par to, kā tīri globāli norisinās šīs pārtiks politikas īstenošana, bet mums jāņem vērā arī ekonomikas krīze, kas ir šeit Eiropā, un respektīvi šīs krīzes ietekme uz rūpniecību. Un šī iemesla dēļ es ierosinu šai ziņojumā piemēr, piemērot šīs darbības izbeigšanās klauzulu, kas ļautu noteikt griestus attiecībā uz šiem pirmās paudzes biodegvielas produktiem, teiksim, nu, līdz kaut kādam laikam, mēs varam par to vēl spriest, Tādā veidā mēs dabūsim šos 4,3% kopumā no 10 eh, biodīzeliem. Nebūtu griestu etanolam, jo tas, protams, ir eh, atbilstīgi, redzēsim. Un gal galā etanols laika gaitā varbūt varētu pat novest pie, nu, 25% sadaļas, kā to ir arī komisija līdz 2020. gadam. Es tāpēc ierosinu šo izņēmumu paturēt spēkā līdz 2020. gadam un atbalstīt biodegvielas, lai panāktu uzlabojumu klimatu pārmaiņu apkarošanā. Un atgādināšu, ka atbalsts Biodegvielai, protams, aizņem būtisku Eiropas Savienības budžeta daļu - 10 miljārdu eiro gadā. Un tāpēc nepieciešams ņemt vērā visus šos papildu elementus. Tas jāpatur prātā, lūk, šīs budžeta sekas. Un gal galā vēlamies taču neitrālu budžetu. Tātad priekšlikums, ko liek jums priekšā, ir līdzsvarots. Tātad jā, mums ir jādara viss. Uh, iespējamais, lai atbalstītu to pareizo, to vidē draudzīgo elementu biodegvielas izmantošanā. Līdz 2020. gadam mēs nosakam zināma veida izņēmumus, un pēc tam tie, lūk, vairs nav spēkā. Tādā veidā varēsim nonākt pie šiem 10%. Jūs man varētu vaicāt, kā tas ir. Jūs varbūt esat viens otrs te arī matemātiķis. Es jau teicu, teicu 4,3 10%, un rezultātā, nu, pie tiem 10 mēs it kā pat nenonākam. Bet es tāpēc ierosinu noteikti tādu apakšmērķi, tādu kā pakārtotu mērķi elektrības izmantošanai no atjaunojumiem energoresentiem transportiem 1,7% apmērā līdz 2020. gadam. Tas nāktu klāt papildu šai sistēmai, tātad 1,5% rezultātā nesam tālu no 8% un šie papildus divi atjaunojamo energoresursu procenti nāktu no otrās paudzes e, biodegvielas, un par to runā Kadras kungs savā ziņojumā. Te runām jau par tādām tiešām ļoti attīstītām degvielām, tātad otrās paudzes biodegvielām. Protams, ka tas ir risinājums, kas ir diezgan interesants un pievilcīgs, jo tā rezultātā mums izdotos izstrādāt, izmantot, pārstrādāt papildus produktus, kas rodas dažādu darbību rezultātā, no nu, izņemot vienīgi to, ka te sastopamies ar virkni dažādām grūtībām. Pirmām kārtām virkne no šiem, no šiem biodagvielām, at, izstrādātajām biodagvielām jau tiek izmantotas konkrētās eh, rūpniecības nozarēs, nu, piemēram, eh, ķīmikālija rūpniecībā un tā tālāk ir tāpat arī zinām atsevišķi koku, kokstrādes eh, papildu projektu, kas tiek izmantot savukārt citur. Uh, Un tāpēc es domāju, ka ir vajadzīgs izstrādāt ietekmes novērtējumu, ļoti specifisku konkrētu ietekmes novērtējumu uz socioekonomikas sekām, kāds varētu rasties, ja mēs šādā veidā eh, nu, izmantosim šīs otrās paudzes biodegvielas cita veida vajadzībām pēc kaut kāda laika, kas notiks ar šīm rūpniecības nozarēm, kas tos jau izmanto. Uh, Jo tad viņi mums teiks, lūk, mēs jau esam investīciju veikuši un tā tālāk, bet mums eh, tagad mums vairs nav iespējas uh, tās izmantot. Tāpēc ir vajadzīgs ļoti konkrēts ietekmes novērtējums. Tātad lūk par to, kā šīs biodegvielas ietekmē tīri ekonomiku un sociāli, šo, rūpniecī, šo rūpniecības eh, jomu izmaksas. Lai nebūtu tā, ka mēs kaut kādā veidā radam nelīdzsvarotību jau pašreizējās izmantošanas jomās. Nu, lūk, mans ierosinājums attiecībā uz šīm otrās paudzes biodegvielām. Redzēsim, kas būs vēl ar trešo paudzi. Un noslēgumā, nu, vēl pāris vārdu par mežsaimniecību. Mežsaimniecība, jāsaka, ir tāds ļoti svarīgs temats Eiropai, ko varbūt neesam vēl pietiekam ņēmuši vērā un esam par to gan sprieduši, tāpēc es ierosinu savā ziņojumā nero, nevē, ne, nerosināt um, otrās uh, paudzes biodegvielas iz, ražošanai izmantot koksnes blakus produktus. Izņemot, ja tā ir tos gadījums, kad uh, mežu iz, te, paplašināšanās to pieļauj, jo Jo, protams, ir virkne jomu, kur koks netiek nu izmantot, papīršana tā tālāk, tā tālāk, joprojām, tā tad ir jābūt saskaņotībai. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs faktiski neiznīcam mēž, neiznīcinam mežus pārlieku atbalstot koksnes blakus produktu izmantošanu degvielas ražošanā. Mums jārīkojas tā, lai pārliecinātos, ka nodrošinām mežu ilgtspējību, dzīvotspēju un lai biodegviela nāktu tad vairāk no citiem avotiem. Nu, lūk, priekšādātā godā tie kolēģi, tas ir šis pirmais uh, priekšlikums, ko nodod jūs vērtējumam. Bija ļoti daudz dažādu interešu, ko ņēmām vērā, lai panāktu līdzsvarotību priekšlikumā gan rūpniecības pārstāvjiem apspriedos, gan lauksaimniecības tāpat. Ņēmām vērā visus tos mērķus, kas saistīti ar siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu un domāju, ka mums ir iespējams veidot tāda veida kopēju sistēmu, kas var nodrošināt ilgspējīgu nākotni. Nu, lūk, visas šīs intereses jāņem vēlā un nu, ar prieku uzklausīšu jūsu idejas. Merci. Next speaker. Paldies, nākamais runātājs. ITRA komitejas pārstāvis. Vidāls kvadras. Lūk, šī otra ziņojuma autors. Paldies. Priekšsādātāji. Paldies par šo priekšlikumu un uzaicinājumu piedalīties jūsu diskusijā šeit komitejā. Tas man ir ārkārtīgi liels gods būt no Rūpniecības komitejas un šeit būt laipni aicinājumam šajā vides sargu svētnīcā. Tiešām esmu pagodināts, ka esat man uzaicinājuši. Nu, savukārt es centīšos, nu tā pavisam pazemīgi, reaģēt uz Lepāžas skundzes klātbūtni mūsu komitejā, tad, kad viņi ieradīsies Rūpniecības komitejā un liks, klie, li, li, liks lietā savus priekšlikumus. Mums lūk šāds diskus, konstruktīvs diskusija bija iespējams. Piekrītu Lepāžas skundzei, ka mēs šeit runājam par tādu dokumentu kas ir ārkārtīgi sarežģīts, gan ekonomiski, gan sociāli, gan tīri tehniski ir ļoti daudz elementi, kas jāņem vērā, un, protams, dažādas pieejas, tās gan iespējams, gan leģitīmas, bet mūsu darbs, kā jau vienmēr, ir spēt rast kopējo, kopsaucēju, tādu, tādu punktu, kur mēs visu šis pretums varam saskaņot, apvienot, saliedēt vienā un doties uz kopīgu mērķi. Esmu pārliecināts, ka abās komitejās tiešām daram visu iespējamo, lai šai virzienā ietu, un ka kopīgiem spēkiem mums izdosies risināt šo ar netiešu zemes izmantojumu izmaiņām saistīto uh, uh, jautājumu. Nu, šodien mūsu komitejā bija grozījuma iesniegšanas termiņš, tāpēc diezgan drīz varēšu jums uh, sniegt daudz skaidrāku priekšstatu par to, kā tad galu galā izskatīsies manas komitejas atzinums un tad mēs varēsim pamatoties uz to strādāt tālāk. Kā jau Lepāžas kundze teica, likšu jums īsumā priekšā manus personīgos kā referenta priekšlikumus un idejas par šo dokumentu. Pirmām kārtām. Gribu teikt, ka mums, protams, ir jāņem vērā šis iluk fenomens jeb koeficients Šobrīd pie šī jautājuma strādās septiņas komitejas. Sešas jau ir likušas priekšā savus atzinumus, un bez. Uh, neviens no tiem neņem, neuzskat, ka šim faktoram vajadzētu būt juridiski saistošam, un tas būtu obligātā kārtā jāņem vērā. Tikai Lepāžas kundze. Nu, es domāju, ka tas jāņem vērā. Tas ir interesants tāds elements. Komisija savukārt pēc tam, kad izpētīja dažādus pētījumus un veica pati savus pētījumus, ļoti labi apzinās, ka šobrīd vēl nav pietiekami daudz zinātniskas pārliecības, lai varētu konkretizēt uh, katra veida šāda veida kultūru uh, ietekmi. Nu, protams, ka katrā komitejā fons ir kaut kas cits, bet manā komitejā, rūpniecības komitejā, saka, diezgan daudzi uh, E, tādi, kas nāk no tehniskām jomām vai zinātnes, vai zināt, zinātnes strādājuši, un viņi zina, ka visiem šiem jautājumiem lietām ir jābūt aprēķināmiem, taustāmiem, lielumiem, vērtībām, lai tiesību aktos tos varētu atspoguļot. Un tāpēc es domāju, tiesību aktos mums ir jābūt precīziem, lai nodrošinātu skaidru pārliecību. Un es domāju, ka mums jāpaļaujās uz tādām lietām, ko iespējams aprēķināt un izmērīt jo nevaram iestrādāt juridiskos tekstos kaut ko tādu, par ko iespējam tikai modelēšana. Tas, manuprāt, ir riskanti. Šis IFPRI pētījums, ko izmanto komisija, eh, lai šos, šīs vērtības apvērstu, ielūk faktoru kontekstā atzīst, ka ir, ir ļoti būtiskas arī neskaidrības un atsevišķi uh, trūkumi pieejamajos datos un pieņēmumos, kas tiek izmantoti e, kā pamats šim pētījumam. Nu, dodiet, ļaujiet man dot piemēru. Nu, piemēram, iedomājieties, nu, ka Malaizija, kas ir viena no lielākajiem palmu eļas ražotājiem, rīt pat pieņem certifikācijas pienākumu schēmu, ko viņš šobrīd gatavo, un pilnībā aizliedz um, audzēšanu, piemēram, uz kūdras, de, uh, kūdras augstas. Nu, tādā gadījumā viss šī ražošanas procesa momentā mainīsies. Un tāpēc iekļaut tiesību aktos kaut ko, kas ir atkarīgs no, no faktoriem, ko mēs nevaram kontrolēt, būtu, nu, manuprāt, nu, riskanti. Turklāt šie ilgu faktori tiek uzskatīti par faktoriem, kas ļauj nošķirt biodīzelu no etanola. Bet, ja mēs tos, piemēram, to pašreizē izpausmē, tad tos pārskatot, mm, nu, ja tad kaut kas notiks, ja lūk, tāds līdzīgs, eh, tāds līdzīgs scenārijs tam, ko es pieminēju, tad tādā gadījumā varbūt mēs radī, būsim radījis kaut kādu veidu šādu scenāriju biodīzels izzudīs pavisam, un etanols, kas šobrīd ir ar ļoti nelielu iluku faktoru, pēkšņi kļūs par tādu degvielu, kur šis faktors nebūtu vairs nav tik maziņš. Nu, jūs saprotat, mēs šeit esam ļoti, ļoti tādas slīdenas e, mm, pieņēmumu bāzes. Mm, jāuzmanās. Mums ir šis 10% agroenerģijas, es atvainojos, transporta e, atjaunojama enerģijas resursu mērķa, bet varbūt izdarīsim pareizo izvēli. Kā to panākt? Mēs skaidri zinām, ka tas ir jādara, bet varbūt darīsim to ar tādas metodas palīdzību, kas ir tā labākā tāpēc, jo, protams, arī mums turpinās diskusijas. Es domāju, ka konstruktīva pieeja, kurā tiktu ņemta vērā, tiktu ņemts vērā dažādas priekšrocības, eh, kas ir šeit eh, visiem šiem biodegvielas elementiem tā tālāk. Un, protams, ir arī ir milzīgi, piemēram, plaša vienošanās par to, ka ir priekšrocības kas nav starp citu biodegvielas kultūram un kas nav tiešā konkurencē ar pārtiks kultūram. Veicināsim to, bet tad kā? Lepāšas kundzei taisnība. Mēs varētu noteikt zināmu pakārtotu mērķi biodegvielas ražošanai. Nu, 2%, 2,5% par to varam spriest. Un šādā veidā tirgiem nododam skaidru ziņu. Tā kā to darījām 2009. gadā, nosakot 10% mērķi, ka lūk, mēs atbalstām investīcijas advancēto bio eh, degvielu izstrādē. Nu, lūk, mūsu pirmais kopsaucējs. Tātad šis pakārtotais mērķis eh, attīstītām biodegvielām. Šo mērķi varam pakult, pat pakārtot ar iluku mazinošiem pasākumiem, kas jau ziņojumos parādās. Ļoti labi ziņojumi, ko ir iesnieguši gan FKFIS, gan arī WWF International. Un virkne citas lieliskas organizācijas, kas strādā ar eh, šiem jautājumiem un kas ir visā pasaulē atzītas. Jo mērķis taču samazināt šādu veidu faktorus ar pozitīviem pasākumiem. Un visi šie pasākumi ir pozitīvi, un tie nebūtu nekropļo pašaizējās investīcijas, nodarbinātību un tirgu. Nu, un tad tāds gala apsvērums vēl eh, gribu teikt, ka, lūk, nav pietiekami izstrādātas vidē draudzīgas eh, alternatīvas, lai aizstātu biodegvielas. Nu, kā jūs jau zināt, Es jau neesmu pret alternatīvām, nē, gluži otrādi, pat druģaini aizstāv tās. Lūk, transporta elektrifikācija, jā, manuprāt, tas ir ārkārtīgi interesants nākotnes elements, bet, nu, mums ir tad vajadzīgi labāki motori, efektīvāki motori. Tas viss ir lieliski. Bet Saskaņā ar visām aplēsēm un aprēķiniem, ar to vien nepietiks, lai aizpildītu šo plaisu līdz 2020. gadam. Nu, un tad, nu, lūk, mūsu priekšā ir skaidra un gaiša dilemma. Un to, protams, atrisināt nav viegli. Vai nu mēs atsakāmies no mūsu 10% mērķa atjaunīgo energoresursu transporta jomā? Un tad, protams, visi sapratīs, ka mēs no šī mērķa atsakāmies nemanīsim sevi. Ja šāda veida uh, daudz, daudz, daudzkārtēju uzskaitīšanu īstenosim, tad tā pilnīgi noteikti būs atteikšanās no mērķa. Mums ir jāskatās viens otram acīs un jārunā patiesība, godīgiem vārdiem jāizsakās. Priekšādātāji, ar jūsu atļauju Nu, ļaujiet man varbūt pastāstīt par tādu nelielu notikumu. Pagājušajā nedēļā pieci deputāti mēs devāmies uz Malaiziju. Faktu meklēšanas misijā apmeklējām palmeļas ražošanas rūpnīcas, runājām ar NVO valdību, vietējiem iedzīvotājiem, ar cilšu pārstāvjiem. Ko tik mēs tik tur nerunājām? Un ir vispārēja vienotība, ko mēs secinām, ka viņi vēlas, lai palmeļa būtu uh, viens no svarīgiem elementiem viņu ekonomikā. Yes. Priekšādātājs lūdzu runātā izteikties īsāk. Vienīgais, kas mums ir jādara, ir jāpārliecinās, ka šīs kultūras, šīs ražas tiek iegūtas, ne, ne, neradot negatīvu ietekmi uz zemi. Tā taču mums visiem ir vien, vien, viens prāts, esam par to gan šeit, gan Malaizijā. Nu, tātad kopsavilkums, kolēģi. apak, pakārtots mērķis at, ist, otrās paudzes biodegvielām, pozitīvais riska ierobežošanas efekti un veicināšanas darbi starptautiskās finansijas politikas ietvaros, veidojot saistiešu certifikācijas noteikumus mūsu starptautiskajiem partneriem. Es domāju, tas ir tas veids, kādā virzīties uz priekšu, un tā ir tā līnija, ko ierosina kā referents no Rūpniecības komitejas. Vielen Dank, kolēģi Vida Kvadras. Liels paldies Vidālam Kvadraskungam. Tagad uh, mēs vēlētos mūsu itre kolēģus uh, arī uh, iesaistīt mūsu darbā, un mēs jums devīgi piešķīrām 12 minūtes, lai jūs varētu iz, uzstāties par šo ļoti plašo un uh, sarežģīto jautājumu jo, kā jūs zināt, mums, protams, ir jācenšas panākt kompromiss šai jautājumā. Tagad uh, dosim vārdu ēnu referentiem, vispirms klāsas kundzei. Tātad vispirms runās ēnu referenti, katram rīcībā būs četras minūtes, Raimersas kundze, Zībera kungs. Vēl, vēl kāds vēlas uzstāties? Gerlings kundze. Tātad vispirms vārds ēnu referentiem un pēc tam uh, aprēķināsim, cik laika būs citiem runātājiem. Paldies, saka klāsas kundze. Jā, šis ir ļoti plašs temats un mēs esam arī uh, konstatējuši, ka diskusijas ir ļoti plašas. Uh, Eh, Korina Lepāžas kundze un Vidāls Kvadros kungs eh, mums iezīmēja šīs aprises. Tagad jau ir pierimusi eiforija par uh, to, ka ir jāsasniedz 10% atjaunojumu energoresursu izmantošanas mērķis transporta jomā. Tagad mēs uh, esam jau tuvāk uh, reālai situācijai. Mums ir tiešām jāizvērtē, vai šī ir ilgtspējīga politika, vai šis mērķis ir reāls, jāpalūkojas uz faktiem. Man galvenais jautājums ir, vai mēs esam par vai pret biodegvielu. Uh, skaidri atbildot, es uh, saku, ka esmu par to, ka daļu uh, no enerģijas transporta sektorā mēs gūstam no atjaunojumiem avotiem. Bet uh, agrāk mēs strīdējāmies par to, kādu daļu zemes izmanto dzīvnieku barības audzēšanai. Tagad mēs runājam par zemes izmantošanu biodegvielas ieguvei. Uh, Mums ir e, tāpat e, nepieciešama lielāka enerģētikas neatkarība Eiropā, jāatbalsta lauku reģiona attīstība. Komisijas priekšlikums ļoti emocionāli ir apspriests dažādās aprindās. Šis ilūk faktors, jeb uh, netiešās uh, izmaiņas zemes izmantojumā nav tāds uh, eksakts, uh, neapstrīdams skaitlis. To ir grūti izmērīt. Viss balstās uz prognozēm, uz pieņēmumiem, uz dažādiem modeļiem, kas tiek izmantot šajos aprēķinos, un līdz ar to nav uzticāmu datu nav īsta skaidrības, par to runā komisija, pat Lepāžas kundze to piemina šis uh, ilūk uh, faktors uh, nozīmē to, ka biodegvielas ražošana Eiropā rada, teiksim, slodzi vidēji Indonēzijā, kur ir mazāka ilgtspējība tā rezultātā. Bet uh, nav pietiekam daudz pierādījumu tam, ka šie faktori ir jāiekļauj likumdošanā, jo tie pastāvīgi ir jāaktualizē. Ilūk, faktori paši eh, ir kaut kas tāds mākslīgi radīts, un komisijas prognozes vienmēr valstās uz sliktāko scenāriju. Un eh, vēl ir citi apsvērumi, kas netiek ņemti vērā, līdz ar to nav nekādu stimulu ilgtspējīgai uh, degvielas ražošanai, jo vienmēr ir kaut kāds, eh, kaut kāds koeficients jāprēķina, un tas rada vienmēr lielāku nenoteiktību ražotājiem un kavē arī inovācijas un ieguldījumus šajomā, ja viss balstās uz kaut kādiem koeficientiem aprēķinos. Korina Lepāža runā par to, ka uzņēmumiem ir nepieciešama noteiktība, prognozējamība, lai varētu pieņemt lēmumus par ieguldījumu veikšanu. Un IFPRI pētījums arī liecina par to, ka lielākā daļa Uh, siltumnīca efekta gāzu emisiju rodas tajās valstīs, kur visvairāk notiek uh, netiešās izmaiņas zemes izmantojumā, piemēram, Malaizijā. Ja mēs uh, runājam ar nevalstiskām organizācijām, tās arī atzīst, ka tās nevēršas principā pret uh, palmu eļas uh, ieguvi, bet uh, iestājas par ilgtspējīgu šo, šo palmu audzēšanu vidē draudzīgā veidā. Un viņi arī vēlas to, lai mēs savos tiesību aktos paredzētu nosacījumus ilgtspējības veicināšanai. Tālāk runājot par šo 5% mērķi, ko ierosina komisija šis mērķis ir sa e, tagad samazināts un tas e, nav pieņemami. Ja mēs runājam par e, šīs degvielas ražošanu Eiropā, tad 60% gadījumu šī degviela tiek iegūta no rapša sēklām. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Es, uh, jā, jums varu piešķirt vēl pusotru minūti, bet, bet, uh, bet, nu, mēs, ja tā turpināsim, tad nepagūsim visu darbu kārtību izskatīt. Tagad Pāvela Poka pārst, Pāvils Poks, kurš pārstāv ēnu referentu. Vēlos pateikties referentei par viņas veikumu par uh, atbalstu atjaunojumiem enerģijas avotiem. Mērķis ir noteikts 10% atjaunojumu enerģijas avotu izmantošanu transporta sektorā un 6% CO2 izmešu samazinājumu šajā sektorā. Uh, publiskais finansējums atbalsta biodegvielu ražošanas attīstību daudzās dalību valstīs, bet šīm bet ir jānodrošina, lai e, šo biodegvielu ražošanas ietekme uz klimatu būtu pozitīva. Un zinātniski pētījumi liecina par to, ka uh, Uh, netiešās izmaiņas zemes izmantojumā patiesībā neutralizē daļu no tā uh, siltumnīca efekta gāžu izmešu samazinājumu, ko mēs vēlamies sasniegt. Uh, ir Arzankungs pilnībā piekrīt 5% ierobežojumam, ko ierosina komisija, jo tas, viņa prāt, ir ļoti svarīgs elements šajā priekšlikumā. Tāpat atbalstāms arī referents ieteikums par, eh, noteikt saistošus ilūku faktoru koeficientus, lai nodrošinātu biodegvielu ieguldījumu kopējā mērķa sasniegšanā, nodrošinot 20% atjaunojumu energoavotu izmantošanu. Un tāpat būtu atbalstāms arī mērķis noteikti 1,5% elektrības uh, ieguvi no atjaunojumiem avotiem transporta jomā Paldies! Thank you, Mr. Chairman. I'll try to stick to the four minutes. Eichhout, Eichhout kungs, jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Lepāžas kundzei par sadarbību darbā pie šā ziņojuma un pateicos arī Vidal Kvadros kungam par viņa ievadu vārdiem. Manuprāt, ļoti svarīgi ir jā, eh, ir uzsvērts to, ka šis ilūk nav nekas jauns. Jau 2008. gadā parlaments prasīja to ņemt vērā. Jau 2008. gadā. Diemžēl mums sarunās ar padomu nācās atteikties no šīs prasības. Uh, Un tad mums tika solīts, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu, ar paziņojumu par šo ilūku ietekmi. Un uh, jāsaka, ka beidzot pa, kad komisija tagad pilda savus solījumus, bet ne gluži. Jā, komisija atzīst, ka ilūk tiešām ir problēma. Un Es gribu uzsvērt, ka neviens zinātnieks neapgalvo, ka šādas ietekmes nav. Jautājums ir, kā risināt šo jautājumu likumdošanā. Tātad zila, zinātnieki nenoliedz šādu ietekmes pastāvēšanu. Bet, ja, ja jāatzīst, ka ja mēs, eh, jebkurā gadījumā mēs pieņemam lēmumu, ja mēs neņemam it kā vērā šo ilūku, tad mēs nosakam, ka tā ietekme ir 0%, bet katrā gadījumā mēs eh, vienalga ietekmējam situāciju. Tad jautājums ir, vai mēs izturamies nopietni pret šo ilūku vai nē. Ir ļoti daudz informācijas par to, ka uh, it kā šie mm, izmantojamie modeļi ne visu ņem vērā, kaut gan jāsaka, jau pirms vairākiem gadiem šie modeļi ir uzlaboti un tie pastāvīgi tiek uzlabot dienu dienā. Vidēls kvadras kungs saka, ka mums nebūtu jābalstās uz modeļiem, veidojot politiku. Bet tad būtu jāvēršas pie Olī Rēna kunga, kurš patiesībā savu taupības politiku arī balsta ikdienas darbā uz dažādiem modeļiem, nosakot šos, šos 3% deficīta ierobežojumu. Jā, un viņu vēl pie tam tautas partijas grupa plaši atbalsta. Tātad tad jau mums vajadzētu prasīt, lai arī Rēna kungs atsakās no taupības politikas. Tas arī būtu varbūt interesants lēmums. Tātad. Eh, jebkuri modeļi gan ekonomikā arī rāda, ka lielāka taupība radītu patiesībā negatīvāku ietekmi. Tas to arī nedrīkstam aizmirst. Tālāk par, par atkāpēm no dažādiem um, rādītājiem. Tas jau ir paredzēts arī atjaunojumu energoavotu direktīvā. Tātad, ja ir iespējams mazāki mazāki skaitļi, tad tos arī var ņemt vērā un kādēļ neīsteno šādu pašu pieeju attiecībā uz netiešās, eh, netiešām izmaiņām zemes izmantojumā. Tālāk vēl svarīgs jautājums ir kā attiekties pret modernajām biodegvielām, jo šeit ir mazāka konkurence ar pārtiks ražošanu, bet tā tomēr pastāv. Mums ir jārada lielāka ieinteresētība investoriem at, ražot modernās biodegvielas. Tātad mums ir jādomā gan par mērķiem, uh, gan arī par stratēģiju, kādu īstenot pēc 2020. gada. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā pie siltumnīca efekta gāžu uh, izmešu samazināšanas mērķi pēc 2020. gadā un nerunāju tik daudz par konkrētām tehnoloģijām. Mums ir jāizvirza mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies samazināt siltumnīca efekta gāžu izmešus un jādomā par to, kas notiks pēc 2020. gada, un nevajag samazināt šo mērķi Tātad 6% līdz 2020. gadam, 10% pēc 2020. gada. Un nevajag izvirzīt mērķus, nosakot konkrētas speciā, eh, tehnoloģijas, kā mēs to tagad darām, nosakot eh, atjaunojumu energoresursu izmantošanu transportā. Paldies! Gerlings kundze. Paldies priekšsēdētāji. Mēs, protams, šeit uh, cenšamies sasniegt daudzus mērķus ar vienu uh, pasākumu, bet patiesībā mēs šeit labojam iepriekšējo tiesību aktu neparedzētās sekas. Mūsu ierosinājums būtu visu vienkāršot, nesarežģīt lietas, domāt par konsekvenci un uh, noteiktību attiecībā uz investīcijām. Uh, un varbūt vajadzētu arī atzīt, ka zinātnes uh, atzinumi nevienmēr ir tik skaidri, kā mēs uh, to vēlētos. Strādājot pie šā priekšlikuma, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jāskatās par arī uz visu šo priekšlikumu kopumā, lai tas būtu iekšēji saskaņots. Uh, tā kā varbūt. Uh, Eh, es tagad vēlētos arī komentēt atsevišķus jautājumus. Mērķis šiem, šiem izmaiņām likumdošanā ir eh, panākt to, lai šīs eh, biodegvielas ražošana nepalielinātu siltumnīca efekta gāžu izmešus iluk rezultātā. Mums ir arī jādomā par to, kāda metodoloģija tiek izmantota aprēķinot ilūku, un tas, protams, ir, šī metodoloģija ir ievaram jāuzlabo. Un es nedomāju, ka šis IFPRI modelis mums dod visas nepieciešamās atbildes. Protams, mēs Uh, atbalstām modernās uh, biodegvielas, bet mēs nevaram paļauties uz kaut ko tādu, kas patiesībā vēl īsti neeksistē. Uh, protams, mēs varam cerēt, ka investīcijas palīdzēs mums šādas degvielas radīt, bet mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti par to, ka tas tā notiks. Tālāk par šo 5% ierobežojumu. Uh, Eh, es principā atbalstu šādus ierobežojumus, bet es nezinu, vai 5% ir īstais skaitlis. Dažas valsts jau šo mērķi ir sasniegušas. Un mums tāpat ir jāizvērtē, kāda metodika šeit tiek izmantot. Tālāk par daudzkārtējo ieskaitīšanu. Man šķiet, šī pieeja tomēr ir riskanta, jo nav, protams, principā varbūt tas nav nekas slikts, bet nav izvērtēta ietekme, kāda varētu būt tam, ja šā, šā, š, eh, šie skaitļi tiktu ierēķināt vairāk reiz. Eh, jāsaka, ka diezgan grūti man bija iepazīties ar lepāžu ziņojumu, jo angļu tūkojums ļoti aizkavējās bet, manuprāt, tomēr šis uh, vectē, šī vecētiņa klauzula ir interesanta lieta, bet uh, tā vēl būtu jāizvērtē sīkāk. Paldies tagad Simānska kungs. Paldies! Nepavisam tik sen mēs uh, parlamentā runājām par siltums efekta tirzniecības kvotu uh, iesaldēšanu. Mēs runājam par politisko stabilitāti parlamentā, mēs runājām par mūsu politisko uzticību, mēs runājam par to, kāds varētu ietekmēt investoru attie attieksmi un ekonomiku. Tagad, diskutējot par šīm problēmām, man ir radies iespējas, ka mēs pakāpjamies solīt atpakaļ un nostājamies uz tām pašām sliedēm, kādās domājam iepriekš. Uzskatu, ka mums eh, uz šo problemātiku vajadzētu raudzīties daudz nopietnāk. Piemēram, Polijā uzņēmēji daudz naudas ir investējuši eh, šajo, šajās kvotās, un šobrīd pēkšņi Polijā ir, jā, ir pateicis, ka būs administratīvs samazinājums, un tas ir savu veidu sitiens pa seju. Mums ir ļoti daudz un ļoti pamatot argumenti pret šo iniciatīvu, un ja Polija nesaņems izņēmumu, tad eh, mēs esam gatavi šo jautājumu risināt tālāk. Runājot par tā saucamo iluku. Nav zinātnisku pierādījumu par to, kas eh, pamatotu jūs sniegto informāciju. Mēs uzskatām, ka vajadzētu būt ārkārtīgi uzmanīgiem diskutējot par ilūku un par tiešu zemes izmantošanas maiņu. Mēs uzskatām, ka to vajadzētu tomēr saistīt arī ar CO2 izmešiem, Mēs zinām, ka lielie ražotāji kuri audzē biodegvielas izēvielas. Šeit es runāju par Malaiziju un citiem ražotājiem. Noteikti, ka vajadzētu to satavināt ražotājiem un audzētājiem Eiropā, un to ir uzsvēruši arī vairāki citi ieinteresētie. bioloģiskās degvielas izēvielu audzēšana samazinās, un mēs redzam mežu stādīšanas procesa palielināšanos. Piedāvājot kādas iespējas, mēs eh, vēlamies nošķirt starp tām kultūrām, kas tiek audzētas trešajās valstīs, un arī bioloģiskās degvielas izēvielas, kas tiek audzētas trešajās valstīs un Eiropā. Varbūt, ka varētu nošķirt eh, trīs, eh, šeit mēs redzam nošķīrums starp trīs dažādām kultūrām. Piemēram, ir tādas kultūras, kurās ir augsti eh, ogļhidrā, augsts ogļhidrātu statūrs, un tas varētu negatīvi ietekmēt tālāk attīstību. Šis jautājums ir ļoti, ļoti sarežģīts. Vēlētos vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka politiskajā darbā runājot par nākamās paudzes eh, otrās, trešās bioloģiskajām degvielām, noteikti vajadzētu atcerēties to, ka cilvēki mācās praktiski darot investori daudzi ir ieguldījuši savus līdzekļus, un tagad izskatās, ka viņi šos līdzekļus zaudēs. Mēs esam mēģinājuši izveidot uzticēšanos, bet varam to visu zaudēt vienā dienā. Kobelts skundze, paldies, saka Vils skundze. Es eh, vēlētos pateikties Lepāžas skundzei par ļoti labo ziņojumu, Manuprāt, tas ir ļoti labs pamats tālākām sarunām, un es atbalstu šajā ziņojumā iekļauto principu. Netieši zemes izmantojuma izmaiņas. Ja mēs vēlamies e, nodrošināt ilgtspējību, tad vajadzētu padomāt arī par pamudinājumiem un motivāciju, jo biodegvielas kultūras vienmēr un visur konkurēs ar pārtiks kultūrām. Pie tam eh, tas var palielināt siltumnīca efekta gāzu izmešu palielināšanos. Arī mūsu politiskie lēmumi balstās uz dažādiem moder, modeļiem, un ja mēs vēlamies izmantot argumentus, kuri nav pārliecinoši par siltumnīca efektu gāzu izmešu pieaugumu, tad jau mēs varam apšaubīt eh, citus zinātniskos pētījumus arī. Mums politika ir jābalsta tikai un vienīgi uz uh, zinātniskiem faktiem. Tagad veselu virkni kolēģu. Vai es esmu kādu ne, vēl nenosaucis šeit? Divas minūtes katram lūdzu. Lūdzu. Ajūzo kundze. Jā, paldies. Es eh, vēlējos man atvēlētās minūtes izmantot, izsakot vairākus vispārīgus dabas komentārus. Vispirms vēlētos pateikties referentai. Es e, biju referente pirms desmit gadiem, kad mēs strādājām pie pirmās direktīvas. Toreiz e, ITER komiteja bija vadošā komiteja. Toreiz mēs runājam par bioloģiskajām degvielām, un visi bija vienasprāts, ka tas ir ļoti labs risinājums lauksaimniekiem. Toreiz tiešām visi bija vienasprātis, ka enerģijas sektoram, enerģijas avotiem ir jābūt uh, dažādi, jātiek dažādotiem. Toreiz mēs runājām par atjaunīgiem energoresursiem, un bioloģiskā degviela tika uzskatīta par tādu. Kopš 2008. gada ir veikta vesela virkni investīciju tieši balstoties uz iepriekšējo direktīvu. Mēs uh, esam redzējuši arī jaunu darba vietu palielināšanos šajās jaunajās uh, nozarēs. Pierādījums tam, ka mūsu pirms desmit gadiem uzsāktā politika ir e, izrādījusies veiksmīga, to mēs redzam daudzās pasaules valstīs, ne tikai Eiropā. Un tomēr tie uzņēmumi, kuri ir e, visu likuši gandrīz uz vienas kārts un e, e, vēlas izmantot tikai un vienīgi bioloģisko degvielu, mēs nevaram viņiem sist pliķi sejā un pateikt, ka šobrīd tas vairs nav aktuāli. Mums ir jāļauj šiem uzņēmumiem savas investīcijas atpelnīt. Ja e, investīcijas pirmās paudzes bioloģisko degvielu audzēšanā vēl nav atmaksājušās, tad mums jāpiedāvā uzņēmējiem kaut kas vietā. Šeit izskanēja ziņas par to, ka e, mūsu lēmumi nevienmēr ir zinātniski pamatot, un tomēr. Nākamā runātāja. Ir samērā dīvaini, saka Rēmers Skundze, ka mēs e, atsakamies no idejas par to, kas ir ticis zinātniski pierādīts. Izskanēja arī tas, ka ir jābūt uzticēšanās politikai. Tie, kur jau ir investējuši pirmās paudzes bioloģiskajās degvielās un vēlas tagad turpināt tālāk ar otrās un trešās paudzes. Mēs nevaram viņiem aizvērt visas durvis deguna priekšā. Pie tam eh, bioloģiskās degvielas izēvielu audzētāji ir savā ziņā izaicinājums arī ķīmiskajai rūpniecībai. Šeit runājam ne tikai par energosektoru, kur ietekmē šī lauksaimniecība. Ir jārunā arī par uh, infrastruktūru, par to, kā tas ietekmē pārtiks ražotājus. Tādu faktoru apkārt bioloģiskās degvielas izēvielu audzētājiem ir daudz. Pie tam eh, lauksaimniecībā izmantojamās zemes eh, palielinās savā plaši, platībā un eh, lauksaimniecībā audzētās bioloģiskās degvielas izēvielas aizņem ļoti nelielu lauksaimniecību izmantojumu zemi daļu. Ir vesela virkni faktori, kas jāņem vērā. Ļoti daudzas lauku teritorijas tieši attīstās pateicoties šiem jaunajiem kultu, kultūru veidiem. Uzskat, ka mums vajadzētu daudz argumentētāk izskatīt eh, šo politiku, un mēs nevaram vienkārši apgalvot, ka nē, un viss. Zēberkungs. Jā, jau vienojāmies par to, ka astotajā gadā pieņemtā likumdošana nav izrādījusies īpaši veiksmīga un uh, mēs nevēlamies, lai šī situācija atkās, atkārtotos. 1,4 miljoni hektāru šobrīd uh, Eiropā tiek izmantoti bioloģiskās degvielas ražošanai. Citiem vārdiem sakot, uh, šis procents ir ārkārtīgi augsts un katru gadu šo teritoriju platības vēl palielinās. Toreiz, 8. gadā, mēs runājām ne tikai par klimata apsvērumiem. Toreiz daudz tika uzsvars likts arī uz to, ka lauksaimniecību mēs vēlamies dažādot, un visi bija viens prāts, ka tas ir lieliski. Piemēram, manā valstī e, naftas ieguvi ir ārkārtīgi zemos skaitļos, un um, ja mēs tagad atsakamies no bioloģiskās degvielas ražošanas, tad eh, mums šīs lauka teritorijas būs jāatbalsta savādāk. Mēs vēlamies klimata politiku risināt ar daudziem un dažādiem instrumentiem, aizmirstot pilnīgi citus apsvērumus. Un eh, tāpēc strādājot pie dažādiem argumentiem, mums ir jāizvērtē arī citas metodas, kuras ietekmē šo problēmu, īpaši to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības robežām. No zinātniskā viedokļa raugoties, eh, šis jautājums ir pretrunīgs un um, ir atšķirības, vai mēs runājam par ekonomisko modeli, kurš ir ticis izveidots veselai valstī vai tikai vienai konkrētai lauksaimniecības nozarei. Tātad, kā jau gribēju teikt, ir ļoti daudz un dažādi aspekti, kurus vajadzētu ņemt vērā. Prieksēdētājs. Nākamais runātājs ir Ribskungs. Paldies! Mēs eh, jau esam sagatavojuši mūsu atzinumu, un eh, jau diskusijās attiecībā uz iepriekšējo direktīvu mēs izteicām mūsu kritiku. Komisija vēlējās daudz vairāk aizsargāt ar šīs pirmās paudzes bioloģiskajām degvielām, bet eh, parlaments toreiz skaidri iestājas par to, ka mēs eh, nevēlamies, lai 10% no lauksaimniecības zemju tika izmantot šai uh, šai ražošanai mēs vēlamies, lai 10% būtu atjaunīgo energoresursu daļā. Šobrīd ir skaidrs, ka e, šo teritoriju izmantošanā konkurē dažādas kultūras. Ja mēs vēlamies e, sakārtot šo nozari, tad e, varam jau runāt par dažādiem procentiem. Vienlaicīgi Lepāžas kundzes priekšlikumā vēlētos pateikties arī Pāžas kundzei par lielisko sadarbību. Mēs saskatām zināmas vājos pur, punktus direktīvas īstenošanā realitātē, un e, mūsuprāt arī e, saraksts, jūs piedāvātais saraksts nav pilnīts. Piemēram, ar tiem noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem šobrīd diskutējam. Šī stratēģija nebūs pilnīga, runājot kaut vai par uh, olbaltumvielām. Olbaltumvielu kultūras ir ārkārtīgi svarīgas, un ja lopu barību mēs vēlamies aizstāt ar ievesto no Latīņamerikas, tad um, piemēram, barība, kas ir eh, uzlabota ar palmeļu, diez vai būs alternatīva tam, ko mēs vēlētos redzēt risinātu. Tā, saucamās, eh, tā saucamā papildus proteīna barības eh, mums vajadzētu tomēr par to vienoties. Un tagad komisijas pārstāvs lūdzu. Um, thank you, Mr. Chair. Um, it's Philip Owen and I shall in person. Paldies. Es esmu Hansteina vietā šeit, runāšu viņa vietā. Liels paldies referentam par ziņojumu sagatavošanu, tāpat arī liels paldies visiem deputātiem par komentāriem, ko dzirdēju šodien. Var piekrīt daudzi, daudziem, kas teica, ka lūk, šis dokuments ir ļoti sarežģīts gan vides jomā, gan ekonomiski, gan tehniski. Komisijas priekšlikums šeit runā tieši par trim lietām. Pirmām kārtām samazināt siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas, samaz, paturēt investīciju drošību un e, pārvaldīt to, pie kā esam nonākuši šodien. Lūk, un to mēs darām ieviešot 5% griestus, palielinot slieksni pašreizējām instalācijām, turklāt ļaujot pašreizējiem investīcijām turpināt darbu. To daram ievies, arī ieviešot faktors, kas ļauj mums ņemt vērā šīs netiešās izmantojuma izmaiņas un papildus emisijas, Tādā veidā mēs varam labāk pārvaldīt to, ko mēs nevaram gluži taustām redzēt. Un gribētu tomēr kritiski izteikties par, par, par, tu, par tiem, kas teica, ka lūk, zinātnē vēl nesot drošu faktu. Nē, zināt, protams, iet uz priekšu, attīstās strauji, mūsu pol politikas balstās uz modeļiem, bet tāpat laikā mēs uzskatām, ka šie modeļi tomēr ir ļoti saprātīgi, pamatoti, zinātniski pamatoti viņi atkārtojušies no reizes uz reizi un pilnīgi noteikti ir, nu, iztur kritiku. Un turklāt atcerēsimies, ka ir svarīgi izmantot šo piesardzības principu, eh, jo šis risks, kas, jo risks tomēr pastāv, neskatoties arī uz varbūt zināmiem ierobežajiem modeļu sistēmā, kas attiec uz visiem šiem daudziem grozījumiem, eh, kam, par ko jūs runājāt. Pilnīgi noteikti gribu teikt, ka mēs atzinīgi vērtēsim jau kādu veidu uzlabojums definīcijām. Uh, pilnīgi visi elementi, kas to var uzlabot, eh, protams, uzlabos arī mūsu priekšlikumu kvalitāti. Mēs turklāt sapratam, ka nepieciešams pagarināt šo 6% mērķa piemērošanas laiku līdz uz laiku pēc 2020. gadam, tā lai operatori var darboties uz šādiem pamatiem, kas attiec uz ilgspējīgas kritēriju. Arī šeit definīcijas tālāk jāveido, jā, un tas ir svarīgi par iluku faktoru ietveršanu, kā jau teicu, atbilstīga atskaitīšanās par šo faktoru ir svarīga, ja ir atbilstīgi mērījumi, jo tikai ar mērījumiem mēs varam pieņemt labus lēmumus. Mēs uzskatām, ka faktori pamatā ir saprātīgi zinātniski konstatējami, bet, kā redzam no ietekmes novērtējuma, um, tas tā arī izriet, un tāpēc mēs domājam, ka šo faktoru var tiek par ilgspējīgas kritērijā, bet domājam, ka gal galā tam būtu ilgt, ļoti spēcīga ietekme uz nozaru, un tāpēc negribējām to darīt šobrīd. Kas attiecas uz šo darbības izbeigšanās klauzulu, ņemsim to vērā mūsu priekšlikumu un domājam, ka par to ir iespēja vērts tālāk runāt mēs atzīmējam, ka griezti un multiplikātori eh, faktori tiek, izņem, tiek izņemti, mēs uzskatām, ka tomēr ir vajadzīgs šie, šie griezti kā riski ie, ierobežojošs faktors. Ja jūs tam nepiekrītat, nu tad neko, bet tomēr domājam, ka citādi būtu ļoti nelielā mērā panākt šis emisiju samazināšanas efekts ar dokumentu. Tālāk pielikumi kuros minēts viss tās kultūras, jeb uh, eh, barībielas uh, kas tiek ņemts vērā. Nu, tas pamatojas uz dalību valstu jau veikto pašreizējo darbu. Mēs uzskatām, ka tas ir sarks, kas ir ietvers pilnīgi visu, nebija viegli to sagatavot, tam bija vajadzīgs ilgs laiks. Un tas ir viens veids, mūsuprāt, kas ļauj jaunas pārtiks eh, kultūras pie, no, nodot tirgumu un es domāju, ka tas ir svarīgi arī degvielu tālākajai attīstībai, tāpēc mēs ar nepacietību gadam iespējas turpināt darbu ar referentu un ēnu referentiem, lai pēc šiem, šiem jautājumiem tālāk strādātu, un, protams, sadarbosimies arī visām pārējām sešām komitejām, kas savukārt uh, pabeigs savus atzinumus par šo dokumentu pavisam drīzā laikā. Tas, protams, nebija Hans von Steins, ne, bet gan, jā, jūs teicāt, jūs uzstājaties viņa vietā. Vēl pieteikušies uh, trīs kolēģi, trīs kolēģi, kurus nebija pamanījis, tas nu man ir jālabo. Hibners kundze, Bankī kungs un Košēja kungs. Un pēc tam referentam. Katram divas minūtes. Paldies priekšādātāji. Saka Hibners kundze, jā, jā, gribēja runāt gan jaunās regulas priekšlikuma pamatā ir šis iluku faktors. Bet tāpat laikā šeit rodas jautājums, vai biodegvielas ražošana ir drauds bioloģiskai daudzveidībai. Varbūt ražojot biolo, biodegvielu, mēs gluži otrādi samazinām, e, mēs varbūt samazinām mežu teritorijas vai lauku teritorijas, kur tiek ražīt, pār, ražot pārtika. Vai tā ir? Es tomēr nedomāju, ka tā ir, jo es domāju, ka pašlaik Eh, šobrīd ir ļoti liels pārtiks produktu pārpalikums Eiropā. Lauksaimniecības apstrādājumās teritorijās mums ir problēmas tos eksportēt uz valstīm ārpus Eiropas. Gribu tomēr, lai padomājam vēl par vienu. Kā tad nodrošināt likumisko stabilitāti, tā lai investori ir pārliecināti, ka viņu investīcijas tiks atbalstītas ilgākā laika posmā, jo šādas investīcijas taču netiek veiktas tikai gada vai divu laikā, nē, tās ir investīcijas ar potenciālo izmantojamību daudz gadu laikā. Tad nerunājam pat par tādu periodu kā 5 gadi, bet par krietni ilgāku laika periodu. Tas, pat atsie, tas pats attiec arī uz ilgtermiņu kontraktiem ar lauksaimniekiem. Uh, Mēs vēlamies, lai eh, mums kā politi, politiskajām pieņemumiem ir jānolem, vai vēlamies atbalstīt biodegvielas ražošanu, kas ļautu mums atbalstīt enerģijas dažādošanu, lau, atbalstīt lauksaimniecību, kas piedāvā alternatīvu pārtiks ražošanai. Bet ko tad mēs vēlamies kaut kādā darīt, vai vienkārši šo visu ideju izsviest atkritumos? Nē. Es gribētu vaicāt komisijai, kas labāk pārzina situāciju Eiropā. Viņi taču zina, ka zemnieki mums, mums tic, investori mums uzticējās, vai mēs vēlamies šo uzticību tagad uh, pamest mm, un atteikties no tās rīt, tad mums nāksies uh, nožēlot un domāju, ka mums nepieciešams padomāt par to, kad pieņem, kad pieņem tiesību aktu bankīkungs tālāk. Paldies priekšsēdētāji turpināšu to, ko nu pat Hibners kundze aizsāk teikt. Ja paraugāmies uz Ungārijas interesēm, piemēram, un citām Centrāla Eiropas valstu interesēm, tad redzam, ka esam nedaudz aizkavējušies pirmās paudzes degvielas ražoš, biodegvielas ražošanā. Un lai arī mums ir ļoti labi apstākļi augsnes ziņā un klimata apstākļu ziņā, mm, tad, ja paskatāmies uz tādiem piemēram kā Ungārija, tad vidēji ražojam 3 līdz 4 miljonus tonu vairāk graudaugu nekā varam izmantot pārtiks ražošanā, un mums ir liels problēmas ar šo graudaugu pārdošanu ārvalstīs. Tāpēc mums viss šīs, visi šie graudi ir kaut kur jāuzglabā. Ungārijas zemniekiem nav tik attīstīts infrastruktūras arī uzglabāšanai. Un biodegvielas ražošanas uh, pasākumu, mūsuprāt, ir labs risinājums šādu pārpalikumu likvidēšanai. Mums šobrīd ir tikai trīs tāda veida rūpnieciskās iekārtas, bet 30-40 km rādījusā lauksaimnieki jau šīs rūpnīcas spēj nodrošināt ar pietiekamu saražotā daudzumu. Un tāpēc, ja šis 5% griestu skaitlis tiks pieņems, tas nozīmētu, uh, draudus, apdraudējumu šāda veida investīciju e, īstenošanai. Un arī jauna investīcija nebūtu. Lopkopība tāpat, tā ir tikko sākus attīstīties. Bioetanola ražošanas virzienā. Un tas taču ir lielisks process. Mūsuprāt, lieliska iespēja lauksaimniekiem. Paldies, Īvs Košē! Paldies priekšādātāji, pateicos Lapāžas kundzē par viņas darba kvalitāti un par šo ziņojumu, bet jau tūlīt pat ķeršos pie lietas, sakot, ka, lūk, es domāju, ka mums ir jābūt pret biodegvielas ražošanu Eiropā un arī daudz kur citur ir jābeidz to darīt. Es jau saprotu, kādi ir šie argumenti, bet tie ir absurdi. Lūk, viss saka, lūk, mēs to sakām pirms 20 gadi, nu tad samazināsim tagad tos eh, ražošanas eh, noteikumus, jo eh, ir kaut kādas problēmas un tā tālāk, bet tomēr darbību turpināsim. Nē, ja mēs izdarījām kļūdu pirms 10-20 gadiem, tad tā taču ir jāpārtauc pēc iespējas ātrāk. Ne jau tikai vidas aizsardzības iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, ka tīri finansiāli tas nav atbal atbalstāma arī enerģijas jomā, nē. Ne Es taču redzu, kādas ir visas šīs debatas. Mēs taču šeit runājam par šo neto enerģiju, par šo tīro enerģiju, jūs sakāt no biodegvielas, bet tikai viens pats zinātniskais eh, vēstījums liecina, ka tas ir kaut kas pozitīvs šī biodegviela, jo faktiski tas nebūtu nav tik, tas šī enerģija nebūtu nav tik tīra. Vienalga var nav šeit par bioetanolu vai visām citām, nē, tiem visiem ir arī negatīva ietekme. Nu, rezultātā tas faktiski nav enerģijas avots, bet gan enerģijas tērēšana. To ir daudz vairāk iztērēt tiek enerģija. Tāpēc nevar teikt, ka tie ir ekoloģiski, tas būtu kaut kas vērtīgs. Ir jāņem vērā visi šie apsvērumi. Jūs sakat, lūk, varbūt otrās paudzes biodegviela būs labāka. Nu, bet vai tad tā vēl nepatērēs vēl vairāk enerģijas? Graudos jau ir tik daudz enerģijas. Otrās paudzes biodegvielā tad vispār visi augi tiks izmantoti, kas ir, kas vēl mazāk enerģijas satur un, un spēs dot, tātad vēl lielākos apjomos būs jāizmanto. Manuprāt, tas nav pareizi. Kolēģi, kolēģi, kungs, vienīgais, tas mikrofons, kas jums priekšā, nu, eh, jūs šķiet, jā, šķiet bijāt ļoti tūp pielieties mikrofonam, tas bija ārkārtīgi skaļi, tas, ko jūs teicāt bitte. Frau Lepage. Tagad referentē vārds noslēgumam Lepāžas kundze. Paldies priekšēdātājiem. Paldies visiem, kas uzstājās. Klausījos jūsos ar lielu interesi. Gribu pateikt trīs pavisam vienkāršas lietas. Pirmām kārtām Mēs varam darīt, ko mēs gribam, bet mērķis ir samazināt emisijas, tas tā ir realitāte, un zināmā mērā agro degviela nevis sam, samazina, bet palielina šīs emisijas. Tas ir fakts. Un mēs šeit neizdaram pakalpojumu ne tiem, kas strādā šai jomā, ne citiem, ja mēs aizmirstam par šo mērķi, kas mums noteikti. Tas ir pirmais. Otrām kārtām es ļoti labi saprotu, ka ir zināmas neskaidrības ar šiem eh, ilūku faktoru modeļiem. Bet tas, ko es gribu teikt, ir, lūk, pirmām kārtām tā, tas nav nekāds Eiropas izgudrojums. ASV izmanto gandrīz tādu pašu veidu modeļu sistēmu, un Kalifornijas štatā tas tiek piemērots. Eh, otrs novērojums mm, ir iespējams protams, vienmēr apšaubīt zinātnes secinājumus, teikt, ka tie nav gana precīzi, gana pamatoti, bet kā jau tika teikts, tu nu pat, bet ir jāpieņem lēmums. Nedrīkst darīt vienkārši tāpat, jebko nē, ir jāpatur vērā, jāpatur prātā pašreizējā situācija, un nedomāju, ka būtu labi pieņemts uh, lēmums, ja mēs neņemtu vērā visus šos zinātniskos konstatējumus. Mēs, diemžēl, to daudzās jomās neesam darījuši, un laika gaitā katrs šāds lēmums ir ar vien sliktāks. Un es domāju, ka mums ir jāturpina ņemt vērā zinātnes konstatējumi eh, tālāk. Tika teikts, ka lūk, ka tie projekti, par ko es runāju, apdraud uzņēmumus un darbvietas. Nē, tā nav. Jo politika, kas šobrīd paredzēta līdz 2020. gadam, attiec uz sistēmu, kas ierosināt, un es jums atgādinu, kas vienlaicīgi ir gana devīga, gan attiecībā uz lauksaimniekiem, gan arī uz rūpniekiem, biodegvielas ražotājiem, jo 10 miljārdi eiro nāk kā valsts atbalsts katru gadu no lauksaimniecības politika. 10 miljārdi eiro kas veltīti šāda veida samaz, emisiju samazinājumiem. Un es domāju, ka tas padara viņu darbību daudz rentablāku, vai ne tā? Jo mēs nedrīkstam, mums nav nedrīkstam domāt tikai vienīgi par investīciju saglabāšanu, mums ir jādomā arī plašāk. Mums ir jāsaglabā arī šis piesardzības princips. Es tāpat arī saprotu visus, kas teica, ka lūk, arī lauksaimniecībā ir zinām mērķi un konteksts šajā ziņā. Mēs šeit strādājam pie tiesību aktu, kā galā, kur runājam nevis par lauksemniecību, bet par degvielas kvalitāti un energoresursu sam, en, e, sam, emisiju samazinājumu. Un tāpēc ir visi šie jautājumi jāņem vērā. Jo mūsu mērķis šeit nav pieņemt tiesību aktu par lauksaimniecību. Ja mums tagad teiks, ka lūk, šī tiesība akta mērķis ir eh, nodrošināt klim, nevis klimatu pārmaiņu apkarošanu, bet aizstāvēt uh, eh, lauksemniecību un tā tālāk, tad mēs darīsim kaut ko citu. Bet nedrīkstam šeit slēpties aiz kaut kāda veida mm, uzstādījumiem. Un tātad ja tas, ko es ierosinu, manuprāt, ir līdzsvarots priekšlikums, jo tur mēs ņemam vērā gan to intereses, kas ir eh, veikuši investīcijas gan lauksaimnieku intereses, gan agrodegvielas ražotāju intereses, gan arī ņemam vērā nākotnes scenāriju un vēlmi atteikties no šīs pašreizējās loģikas un politikas, kas nav ilgspējīga. Uh, Es pati nebiju Malēzijā, bet es saņēmu visus šos jūsu dokumentus, šos sarakstus, un tur bija ļoti daudz informācijas, un lasīju visu par šīm interesētām pusēm, lasīju gan, uh, lūk, vietējo cilšu pārstāvju informāciju, kas stāstīja, kā šie lielie uzņēmumi uzvedas šajās valstīs, Malēzijā, Indonēzijā, kā viņi nodedzina viņu zemes tikai tāpēc, lai varētu tur sastādīt palmas. Uh, Un e, tāpēc, ka šai zemē, lūk, nav nekādas īpašuma tiesības un tā tālāk, un tā vietējā bioloģiskā daudzveidība tiek iznīcināta, tas norisinās visu laiku. Nu, lai, un to viņi dara, lai varētu ražot biodegvielu. Es domāju, ka mums ir jāatcerās par tām vērtībām, ko mēs Eiropas Savienībā aizstāvam, arī, kad runājam par šiem jautājumiem. Nu, lūk, priekšādā tā gudātie kolēģi, kas man, lūk, kas man bija sakāms, jums. Uh, Debats, protams, turpinās, nav tā, ka darbs ir noslēdzies, nē. Es ceru, ka kop, nu, liekot gals kopā ar visiem ēnu referentiem un visiem citiem, mums izdosies nonākt pie kompromisa risinājumu. Un ceru, ka mēs tam piesim visi tādā atvērtā garā, ar atvērtu sirdi un dvēseli, būsim gatavi šo kompromisu, un tā rezultātā cerams mums izdosies pavirzīties uz priekšu pie tāda jautājuma, kas būtu korekts, pareizs, kas respektētu mūsu vēlmes un Eiropas Unības vērtības. Paldies, paldies, Korinēla Pāžai, saka priekšsādātājs. 27. maisa grozījuma iesniegšanas termiņš. Apskatīs, izpries, spriedīsim komitejā par to uh, 19. 20. jūnijā, nu, balsosim 10. jūlijā NV komitejā, nu, un tad balsojums plenārsēdē paredzēts 10. septembrī. Paldies visiem par debatēm un diskusiju. Tālāk pievēršamies nākamam darbkārtības punktam, tas ir numur 6. Un te mūsu referents ir Paulo Bartoloci. Lūk, viņam došu arī pirmajam vārdu. Mm, Eiropas bioekonomika Eiropai. Nu, pavisam īsi gan lūgt tiem, kas atstāja zāli, darīt to pavisam klusītiņām, jo debatas mums taču ir jāturpina. Un Vielleicht können Gespräche zu. Nu, varbūt jā, tālākās diskusijas par iluku varētu turpināties aiz šīs zāles durvīm koridorā tad. Es ist nicht fair, wenn hier Debatten geführt werden, wo wir hier den Berichterstatter gleich hören wollen. Bitte, Herr Berichterstatter. Jā. Ja ja eh, tie, kas nav ieinteresēti šajā darba kārtības punktā, vēlas atstāt zāli, tad lūdzu dariet to klusu. Eh, tagad Bartolocī kungs, paldies, priekšstādātāji kungs. Vispirms vēlējos pateikties visiem, kuri vēlas piedalīties diskusijās par šo darba kārtības punktu. Pateicos visiem grozījumu iesniedzējiem. Uh, Man šī ir iespēja īsumā ieskicēt savu nostāju, pie, uz kuras arī balstīšos darbā pie šā jautājuma. Ir iesniegti aptuveni simts grozījumi un. Tagad uh, es uh, strādāšu pie kompromisu grozījumu izveides. Esmu gatavs pieņemt visus tos grozījumus, kuri, kuru mērķis ir padarīt skaidrākus sākotnējo mm, dokumenta variantu. Uh, šeit ir runa par papildinājumiem, definīciju precizējumiem un tam līdzīgi. Uh, Tas mums palīdzēs rast lielāku vienprātību darbā pie šā ziņojuma. Bet ir arī grozījumi, kas vērsti uz atbalstu lauksaimniecībai un uh, lauksaimniecības uzņēmumiem. Es domāju, ka mēs es, mūsu loma ir svarīga sniedzot atbalstu uh, bioekonomikai un runāju par šo rīcības plānu, piemēram, runājot par vienas pieturas aģentūras izveidi bioekonomikas jomā par ekonomikas uh, stiprināšanu ir grozījumi, kuros ir norādīts par finansējumu nepieciešamību bioekonomikai, par šā projekta aptvērumu. Tāpat ir izteikti aicinājumi Eiropas Savienībai noteikt standartizāciju bioekonomikas jomā ir ļoti svarīgi tāpat domāt par biomasas ilgtspējību. Citos grozījumos savukārt ir runa par bioekonomikas negatīvajiem aspektiem, bet netiek ierosināt nekādi pozitīvi priekšlikumi. Bet ir arī tādi grozījumi, kas jau atkārto uh, to, kas šajā dokumentā ir ierakstīts un e, ierosina to pārvietot dažus e, teikumus citā vietā. Es domāju, ka tie ir e, lieki un nav nepieciešami. Ir arī grozījumi, kur mērķis ir svītrot svarīgas teksta daļas, piemēram, runājot par rūpnieciska mēroga pasākumiem, vai par uh, bioekonomikas uh, attīstību, par, uh, piemēram, biorafinēšanas iekārtām un citiem jautājumiem. Tas ir svarīgi maziem vidējiem uzņēmumiem un uh, arī lauku saimniecībā. Mums ir nepieciešams uh, šo iniciatīvu iedarbināt, un esmu, noslēgumā gribu teikt, ka esmu gatavs ņemt vērā visus konstruktīvos priekšlikumus. Tagad Edita Mērkīza. Paldies, priekšsēdētā vēlējos pateikties kolēģiem par to, ka viņš ieskicēja savu nostāju. Mēs esam runājuši par bioekonomikas nepieciešamību, par to, ka tā ir mūsu interesēs. Nākotnē tā varētu kļūt par enerģijas avotu, bet varētu nodrošināt arī citus izstrādājumus. Tāpat ir arī negatīvi aspekti saistīti ar bioekonomiku. Nevis šī pati bioekonomika, bet man dažkārt ir bažas, ka šī bioekonomika varētu pārāk balstīties uz augu izcelsmes produktiem un aizstāt visus fosīlos uh, uh, izrakteņus, bet diemžēl tas vēl nav iespējams. Un tādēļ ir jāuzstāj uz to, ka bioekonomikas attīstība ir jāsasaist ar efektivitātes uzlabošanu un uh, izēvielu otrreizējo pārstrādi. Tāpat ir nepieciešams noteikti sava veida hierarhiju uh, biomasas izmantošanas jomā lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku pievienoto mērtību jo šobrīd, diemžēl, liela daļa biomasas tiek vienkārši sadedzināta sadedzināšanas iekārtās. Tā tiek izmantot, bet ne visefektīvākajā veidā. Tādēļ ir nepieciešams ievērot visefektīvākos un loģiskākos etapus biomasas izmantošanā un nodrošinot produktu aizstāšanu. Un nevajag visu pārāk vienkāršot. Esmu iesniegusi grozījumus un ceru, ka jūs tos atbalstīsiet. Tāpat es norādu, ka ir nepieciešams veidot saikni starp bioekonomiku un citām jomām, efektīvu resursu izmantošanu, inovācijām. Tāpat jādomā par pamat direktīvu apkritumu apstrādāšanas jomā un septīto pētniecības pamatprogrammu. Vienmēr ir jāatbalsta pētniecība, tas ir ļoti svarīgi, bet vēl svarīgāk ir pēc iespējas uh, efektīvi izmantot biomasu, lai do, gūtu pievienoto vērtību, nodrošinātu inovācijas, uh, efektīvākos risinājumus un lai uzņēmumi varētu veiksmīgi attīstīties. Un vēl pēdējais, ko vēlējos piebilst ir jādomā arī par uh, augsnes un ūdens efektīvu izmantošanu, bet ir jādomā arī par sociālajiem aspektiem, kas ir šajā jomā jāievēro. Un jāpārdomā visa šī uh, ražošanas ķēde, kā piemēram tekstilu rūpniecības jomā. Paldies! Iebrandī. Uh. Tātad Lepāžas kundze pārstāv Gebrandī kungu. Jā, es uzstājos Gebrandī kunga vārdā. Viņš atvainojas par to, ka nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Ar saviem grozījumiem Gebrandī kungs vēlas uh, Uh, norādīt uz to, ka ir steidzami jāveido ilgtspējīga bioekonomika. Mums ir jāmeklē jauni ekonomikas ilgtspējīgas izaugsmes avoti. Mums ir jāatbalsta inovācijas un investīcijas jaunajās tehnoloģijās, kas nodrošinātu priekšrocības ilgtermiņā mūsu ekonomikai. Ir jādomā par lielāku ilgtspējību, jāizstrādā ilgtspējības kritēriji biomasas izmantošanā un no, lai novērstu tās uh, izšķērdēšanu. Tālāk par inovācijām domājot, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama liela, kon, lielāka konsekvence un jāpārvar šī milzīgā nāves ielē, kas mūs šķir, no, uh, uh, kas šķir pētījumus no to, uh, uh, ieviešanas, ražošanā un pārdošanas uh, tirgu. Jādomā par tādām jomām kā enerģijas uh, uzkrāšana un citas lietas. Tālāk par hierarhiju un kaskādas izmantošanu biomasā, nodrošinot lielāku pievienoto vērtību, jāatzīst arī, ka uh, uh, biomasas apjomu katrā jomā nosaka uh, tas, uh, cik uh, lielā apjomā to ir iespējams ilgtspējīgi izmantot. Ir jādomā par atjaunojumu enerģijas avotu lielāku izmantošanu. Esam iesnieguši 96. grozījumu, prasot, lai komisija definē, kādas ir uh, vidēji kaitīgas investīcijas un ka tās būtu jāaizliedz. Paldies! un Bas Aihauts ir nākošais uh, runātājs. Jā, paldies, es aizstāju Hasi kundzi, viņa atvainojas par to, ka nevarēja piedalīties šīs dienas uh, sanāksmē. Viņa arī vēlas pateikties uh, referentam par viņa veikumu. Jā, mani eh, šie komentāri jau saskana ar eh, es eh, sociāldemokrātu un Audi kolēģu teikto. Mēs saskatām bioekonomikas attīstības potenciāli, ir jāizstāja fosilie resursi ar biomasu, un uh, tas var būt potenciāls turpmākai attīstībai, bet tas viss mums ir jādara pareizi un efektīvi, tā lai biomasa nodrošinātu vislielāko pievienoto vērtību. Tātad vispirms tā biomasa, kas dod lielāku pievienoto vērtību un uh, uh nobeidzot ar to, kas dod vismazāko pievienoto vērtību, kā to norādīja Edita Mērkīs. Tā tad ir jādrošina vispirms uh, lielākā pievienotā vērtība un pēc tam tikai mazākā. Tā mazākā pievienotā vērtība ir biomasas pārveidošana elektrībā, sadedzināšana ar mazu efektivitātes koeficientu jo biomasa galu galā arī ir ierobežots resursās. Mums jāņem vērā eh, mūsu planētas eh, izmēri. Un eh, tādēļ šie visi apsvērumi ir ļoti svarīgi. Un jāsaka, mūsu iepriekšējās debats par biodegvielu tieši parāda šo problēmu. Mēs stimulējam biomasas izmantošanu transportā, kaut gan tas nav visefektīvākais biomasas izmantošanas veids, tādēļ ir nepieciešama ļoti kritiska pieeja, jo Eiropa šobrīd ne visai e, efektīvi uh, apsaimnieko biomasu, un tādēļ zaļajiem būtu jādomā pirmkārt par uh, efektīvu uh, biomasas izmantošanas kaskādi. Un daži komentāri par atsevišķiem punktiem. Pirmkārt, vai mums ir nepieciešama izmā, eh, atbalstīt komerciāla bioekonomika? vai ir nepieciešams publisks atbalsts. Ja ir komercekonomika, tad publiskais atbalsts vairs nav nepieciešams. Tāds var būt nepieciešams pirms komerciālajā stadijā, bet ja eh, tā ir jau eh, komerciālā posmā šī ekonomika, tad eh, valsts atbalsts vairs nebūtu nepieciešams, jo pretējā gadījumā tā, tā nav komerciāla izmantošana. Tālāk par publiskām privātām partnerībām mēs šajā ziņojumā aizmirstam to, ka visa biomasas izmantošana ir jāīsteno ilgtspējīgā veidā, jo pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar tādām pašām problēmām, kā ar šo biodegvielu šobrīd un tam līdzīgām lietām jāsaka, šī biomasa, eh, bioekonomika var nonākt tādā pašā situācijā kā biodegviela, ka tā ir tik negatīvs tēls, ka neviens vairs nevēlas investēt šajā jomā, bet mums ir nepieciešams attīstīt bioekonomiku veiksmīgā veidā Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs ir, ir komisijas pārstāvs. Neviens vairāk nevēlas no kolēģiem uzstāties, tad vārds komisijai. Lūdzu. Jauka pēcpusdiena visiem, un es mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk. Vēlētos izteikt vienu komentāru. Es vēlētos atbalstīt 40. grozījumu, kurā īpaša attieksme, īpaša uzmanība tiek vērsta uz bioekonomiku Un eh, tas ir arī saistīts ar komisijas stratēģiju, kas šobrīd tiek izstrādāta Eiropas bioekonomikai, kas mums eh, sniegtu gan jaunas politikas veidošanas iespējas, gan debašu argumentāciju un eh, mēģinās iekļaut arī Eiropas bioekonomikas dažādo sektoru intereses. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dodu vārdu referentam noslēguma vārdiem, lūdzu. Paldies, paldies visiem, visiem kolēģiem, kur izteicās šajās debatēs. Es eh, lielā mērā dalu jūsu izteikto viedokli, ka uz šo situā, uz Eiropas bioekonomiku ir jāskatās kopumā. Un eh, šajā viedoklī ir jāiesaist arī citas blakus esošas nozares. Runājot par biomasas izmantošanu, tā saucamajā kaskādas, um, kaskādas metodikā, par to arī mums noteikti būs jārunā. Bioekonomiku vajadzētu sakārtot pēc iespējas ātrāk, jo tā Eiropas ekonomikai var daudz palīdzēt. Un eh, tas rada eh, daudzas iespējas jaun. Um, jaunām ekonomiskām attīstības metodēm Eiropā. Uzskat, ka mums vajadzētu savā politikā būt aktīvākiem, jānāk ar klajā ar konkrētiem pamudinājumiem strādāt bioekonomikas nozarē, lai tas tiešām Eiropas Savienībā un tajā strādājošajiem uzņēmumiem varētu nest pievienoto vērtību. Šeit gan to komisija pieminēja, gan arī vairāk kolēģi tā saucamo uzraudzības iestādi. Un tas varētu nodrošināt bioekonomikas ilgtspējību. Protams, bioekonomikas attīstība ir svarīgs termins, bet gan komisijai vajadzētu uzsvērt to, cik nozīmīga ir jaunāko zinātnisko pētījumu izmantošana bioekonomikā, bet ne tikai izmantot jau esošos datus, ir jāveicina jaunu pētījumu uh, nodrošināšana šajā jomā, kas arī var sniegt jaunas iespējas. Es atbalstu visu, kas šeit izskanēja, un uh, mēģināšu visus grozījumus, cik vien tas iespējams, iekļaut jaunajā teksta redakcijā. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem par to, ka piedalījāties debatēs priekšsēdētājs. Paldies! Vēlētos pateikties arī visiem, kuri ir piedalījušies šā atzinuma sagatavošanā. 29. mājā balsosim par šo ziņojumu un pēc tam, kaut kad vēlāk, tas tiks izskatīts plenārsēdē. Un tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta - kopienas sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai. Ārkārtīgi interesants jautājums, ārkārtīgi interesanta joma. Un tagad dodu vārdu eh, Jordānas kundzei, kura mūs eh, iepazīstinās ar savu atzinumu. Paldies! Par eh, šo jautājumu esam komitejā diskutējuši jau iepriekš, tāpēc eh, nevēlētos vēlreiz izskaidrot komisijas priekšlikumu un eh, īpaši nepakavēšos arī pie manas iesniegtajiem grozījumiem. Es savus grozījumus esmu iesniegusi balsoties, balstoties uz pirmajās debatēs manas sagatavoto atzinumu Vēlētos tikai jums atgādināt vairākus jau manā iepriekš atzinumā parādījušos faktus. Es tiešām uzskatu, ka mums ir jāizmanto pēc iespējas pilnīgāk tās iespējas, ko Eiropas Savienība mums sniedz. Proti kopīga radioaktīvo materiālu, materiālu pārvadātāju reģistrācija pilnīgi noteikti nāks par labu. Vienlaicīgi uzskatu, ka šādas uh, kopienas sistēmas izveidošana, tai nevajadzētu palikt tikai un vienīgi idejas vai papīra līmenī, tai vajadzētu darboties reālajā dzīvē. Tas nenozīmē, ka mums nebūtu vajadzīga vienota sistēma, mums ir nepieciešama izveidot un īstenot kopīgus kriterijus, kas dabūtos visās dal dalību valstīs. Pretējā gadījumā certifikātu starp, cer, eh, certifikātu savstarpēja atzīšana dalību valstīs nebūs. Ja radioaktīvo materiālu pārvadātājs eh, neatbildīs šiem kritērijiem, tad eh, transporta licencē ir jātiek atsauktai, ja tāda ir tikus piešķirta nekavējoties. Kas eh, notiks šādas, šādā reģistrācijas sistēmā, ja tā tiks īstenota visās dalību valstīs? Visiem reģistrācijas elektroniskās sistēmas lietotājiem ir jābūt informētiem par to, kā tā darbojās. Un eh, dalību valstu atbilstīgajām iestādēm ir mudinājums darīt visu, lai sistēma darbotos nevainojami, bet Fukushims piemērs parāda, ka pat sistēma, kas darbojas ideāli, arī tā ir pakļauta kļūdām. Un jebkurā dokumentā var parādīties problēma, jebkurā, dok jebkurā sistēmā var parādīties kļūdas, un mums tas būtu jāņem vērā. Manam atzinumam ir iesniegt apmēram 60 grozījumu un vēlētos visiem grozījumu iesniedzējiem pateikties. Vesela virkni grozījumu izskata juridisko pamatojumu. Rivāzei kungs par to runā, Janeku Dakis kundze arī par to ir pieminējusi. Šie grozījumi ir ārkārtīgi būtiski un tos vēl turpmāk diskutēsim. Vēlētos griezties pie komisijas un pajautāt viņu viedokli par juridisko pamatojumu. Cita grozījuma grupa ir saistīta ar certifikātu savstarpējo atzīšanu dalību valstīs. Un e, tas nozīmē to, ka tiks izveidot vai būtu jāizveido kopīgi drošības standarti. Par to, par to runāja arī manas iesniegtajos grozījumos. Poka kungs to ir pieminējis savā grozījumā, un, ja, paceru, ja pareizi atceros, arī Janaku Daks kundas grozījumos. Protams, mums ir jāņem vērā kopīgo drošības standartu piemērošanu pārobežu transportu gadījumā, un šeit arī vēlētos pajautāt komisijas viedokli. Nākamā grozējuma grupa ir saistīta ar atbalstu kopīgas reģistrācijas elektroniskās sistēmas izveidēji. Vienlaicīgi šajos grozējumos parādās ideja, ka vajadzētu varbūt katrā dalību valstī būt atšķirīgiem standartiem, bet pēc manām domām vajag vienoties par vienu ideju. Vai tā būs visa Eiropas standartizācija, vai katra dalība valsts piemēros savus. Uh, Manuprāt, šāda sadrumstalotība ir neefektīva, tā izmaksā dārgi un tai nav nekādas pievienotās vērtības. Tāpēc es iestājos par visēropas reģistrācijas sistēmas izveidi. Ir cita grozījumu grupa, pietiekami liela grupa, kurā runa tieši iet par visēropas kritēriju izveidi uzskatu, ka par to mēs vēl varēsim diskutēt un noteikti arī diskutēsim ar ēnu referentiem. Es šos kritērijus esmu definējusi ārkārtīgi niansēti un esmu tos iekļāvusi pielikumā. Turpretī ir korē, kolēģi, kur uzskata, ka vajadzētu vairāk runāt rekomendāciju līmenī, kuras savukārt sagatavot komisija un papildināt tos ar īstenošanas normatīviem. Tā tad vēlētos pajautāt komisijai, ko jūs domājat par juridisko pamatu un ko komisija domā par tā saucamajiem mazajiem pārvadātājiem, kuri darbojas tikai dalību valstu robežās. Un, kā jau teicu, vēlētos dzirdēt to, ko komisija domā par mūsu komitejā sagatavotajiem grozījumiem. Priekšsēdētājs. Paldies. Poka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu savā dzimtajā valodā, tātad lūdzu uzliekiet visu austiņas. Paldies! Referents iesniegtie grozījumi. Es eh, tos atbalstu pilnībā. Patiesībā esmu pārsteigts par to, cik lielā mērā es eh, varu tos atbalstīt. Manuprāt, vairāk no tiem ir burtiski lieliski, īpaši tie, kur attiecās uz piekto pantu. šajos grozējumos eh, ir atspoguļots manas domas, kuras esmu iekļāvis manos eh, grozējumos. Tātad eh, informācijas apmaiņai būtu jānotiek ar šīs sistēmas palīdzību. Tātad, ja mēs vēlamies izveidot kopīgu reģistrācijas sistēmu, tad mums ir jāizveido visa Eiropas kritērija. Un kamēr tāda netiks izveidota, uzskatu, ka neviens radioaktīvo materiālu uh, pārvadāšanas gadījums nedrīkstētu notikt. Patiesībā mani pārsteidz grozījumu skaits. Esmu mēģinājis e, grozījumos iekļaut manas politiskās grupas prioritātes. Piemēram, to, cik lielā mērā tiek izpildīta jau šobrīd spēkā esošā likumdošana bet um, ir tādi grozījumi, kuri pārklājās arī ar Hasekundzes zaļo politiskās grupas iesniegtajiem grozījumiem. Nākamais eh, ar mandas iesniegto, iesniegto grozījumu, ja ir uh, informācijas apmaiņas prasības un ja um, nav atbilstības uh, tad vajadzētu piemērot noteikts kritērijs. Varu atbalstīt arī vairākus zaļo iesniegto grozījumus, bet ir tādi grozījumi, kuros, uzskatu, būs nepieciešams diskusijas gan mūsu grupā, gan arī savstarpēji. Un, kā jau referenta minēja, es vēlētos dzirdēt komisijas viedokli par to, kāds ir juridiskais pamatojums šādai reģistrācijai tomēr nevaru piekrist tiem grozījumiem, kur apgalvo, ka dalību valstu likumdošanai šajā jomā vajadzētu būt prioritārai attiecībā uz Eiropas. Ja mēs atbalstam šādu ideju, tad e, mums jau nevajadzētu vispār strādāt pie šī likumdošanas akta, proti vispār nevajadzētu runāt par, par e, e, šo regulu Janaku Dakas kundze lūdzu. Paldies! Būšu lakoniska. Es piekrītu referents sagatavotajam ziņojumam, un arī procedūras, ja mēs tās ieviesīsim Eiropas līmenī, nāks par labu gan uzņēmējiem, gan ir pārvadātājiem. Es atzīstu, ka situācijās, kurās netiks atzīts certifikāts citā dalību valstī, uh, tad mums šajā regulā patreiz atrunātā rīcība ir adekvāta. Dažādas autorizācijas procedūras un reģistrācijas sistēmas dalību valstīs arī ok. Un um, samazinot administratīvo slogu un dažādas administratīvos šķēršļus, tas ir ārkārtīgi uzteicams šajā regulā. Tātad, ja netiek atzīts kāda pārvadotāja certifikāts, tad tam ir jābūt, eh, jurid, eh, tam ir jābūt publiski paziņotam. Nākamais juridiskais pamats. Man viedokļi par to nav, varbūt komisija varētu par to iepazīstināt. Prieksēdētājs, paldies, un tagad dodu vārdu komisijai, lūdzu. Paldies. Nē, vispirms Grostets kundze, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētājs, teikšos pavisam īsi jeb ātri, jo mēs jau par šo ziņojumu organizējām viedokļu apmaiņu. Žodēns kundze centies panākt līdzsvaru. Es domāju, ka tā ir, tas ir iespējams. Nu, tikai vienkārši gribēju tomēr paust tādu zināmu neapmierinātību par atsevišķiem elementiem, kas izpaužas šajā ziņojumā, jo mēs taču gal galā cenšamies šeit noteikt Eiratom kompetences. Uh, Un tas man, jāsaka, šķiet, šī pārklāšanās nedaudz man uztrauc. Es jau teicu Žordāns kundzei, ka es neesmu pilnā mērā e, apmierināta ar vairākiem no viņas grozījumiem, kas man šķiet problemātiski. Te runāja par, par trešo, desmito un trīspadsmito grozījumu. Un tas tāpēc, ka, lūk, ir jau tāda tiesība akti, kas šos jautājumus regulē. Turklāt tie tiek arī minēti šeit e, ziņojumā. Uh, Un tāpēc man šķiet, ka regulātora neatkarības jautājums arī ir tāds, kas ir jāspēcina. Un man šķiet, ka ir kaut kāda jautājuma, kur ir tad pārliecīga mm, uzstāšana. Nu, piemēram, lūk, šī dalība valsts to prasību dalību valstīm mm, straujāk rīkoties, tāpat arī septītais grozījums, manuprāt, ir lieks, tāda atkārtošanās. Un beigu beigās šķiet, ka pārāk maz pilnvaru tiek nodots arī Eiropas komisijai. Tas man arī nepatīk. Un tad ir vāzīkundzes grozījums savukārt, uh, lūk, saka, ka, lūk, vēlamies manīt juridisko pamatu un esam jau pieraduši pie šāda veida manevriem. Bet mums nu, gal galā ir Eirotom līgums un arī atbilstīga direktīva, kas eh, īsteno šos jautājumus, un nevajadzētu šāda veida kompetences pārklāt, un tas ir tas jautājums, kas man satrauc šajā kontekstā visvairāk. Tagad komisija lūdzu. Thank you very much. I was asked several times. Paldies. Pilnīgi visi deputāti lūdzu man izteikties par juridisko pamatu. Es vēlētos jums atgādināt, ka 2002. gadā Eiropas kopiena tiesa lēma par Eirātom 32. punktu, kuru mēs šobrīd esam izmantojuši par juridisko pamatu. Tiesa atzīst, ka Eiratom ātoma 32. punktā Eiropas kopienām ir tiesības lemt, mēģinot aizsargāt iedzīvotāju veselību, uh, var piemērot kopīgas noteikumus. Un šādam likumdošanas aktam vajadzētu paredzēt eh, pamat aizsardzības standartus. Un balstoties uz šo kopienas tiesas lēmumu, mēs arī sagatavojām komisijas lēmumu. Tātad Euratom ir mūsu juridiskais pamats. Tā ir atbilde uz eh, visus uzdotajiem jautājumiem. Otrais jautājums tu uzdev referenti par kritērijiem. Mēs atbalstīsim kritēriju izveidu, un to atbalsta arī padome. Padome vēlas eh, sagatavot jaunu pielikumu, kurā šie kritēriji atspoguļosies. Padome, ja iespējams, vēlētos šos eh, kritērijus integrēt regulā. Padomē šobrīd ir izveidota darba grupa, kura atskaitīsies prezidentūrai par to, kādā veidā regulas tekstu varētu padarīt spēcīgāku, uh, un tas ir tiešām mērā saistīts eh, arī ar referents ierosināto, proti ir nepieciešams, ir nepieciešams sagatavot kritērijas pārobežu pārvadātājiem. Tā tad eh, būs kritērija, bet varbūt netik detalizēta un niansēta, kā to ierosina referente. Kā jau teicu, referentes domas pilnībā sasaucas arī ar padomē notiekošo. Paldies, un tagad dodu vārdu referentei. Lūdzu, Jordāns kundze. Hvala lepa za. Eh, Paldies! Vēlētos pateikties komisijai par eh, jūsu komentāriem un izsmaļošo atbildi. Es vēlētos redzēt rakstiski un dokumentēt jūsu pieminēto juridisko pamatu. Tas man lielā mērā palīdzētu turpmākajā darbā. Uzsverot šā jautājuma nozīmīgumu Mēs nekādā mērā nevēlamies eh, samazināt Euratoma līguma nozīmīgumu. Es vienkārši vēlējos eh, zināt tālākam darbam pie mana atzinuma, kāds ir juridiskais pamats. Un vēlētos dzirdēt tālāk ēnu referentu komentārus turpmākajā darbā. Plenum... Balsosim Tā tad 11. esmu grūzījis iesniegumu termiņš bija un balsosim tālāk, kā jau jūs redzat savos dokumentos rītdien. Pūkstens 10.15 turpināsim vispārīgo sēdi ar balsojumu. Un e, balsošanu sāksim ar ziņojumu par viegliem kravas automobiļiem, tāpēc lūkšu visus precīzi ierasties 10.15, paņemt līdz balsošanas kartiņas un vēlu visiem lielu pēcpusdienu.